stāvokli Ungārijā. Begrüße dazu den Ministerpräsidenten von Ungarn, Herr. Gribu sveikt mūsu vidu Ungārijas ministra priekšādātāju Viktoru Orbanu. Dāmas un kungi, pavisam īsi es vēlētos pastāstīt, kā tiks organizēta šī sanāksme. Vispirms, eh, saskaņā ar parasto kārtību, es eh, došu vārdu padomēji un komisijai. Tātad mēs varēsim uzklausīt padomas un komisijas paziņojumus par stāvokli Ungārijā. Pēc tam es eh, došu vārdu politisko grupu priekšādātājiem, tātad runātājiem, kas izteiksies politisko grupu vārdā. Uh, pēc tam eh, runās eh, deputāti, kas nepiedar pie politiskajām grupām, tad varēs izteikties eh, Orban kungs. Un pēc tam, dāmas un kungi, mēs ievērosim parasto kārtību, kas ir paredzēts debatēm. Es ar Orbana kungu vienojos, ja viņš vēlēsies vēlreiz izteikties debašu beigās, tad viņš man uz to norādīs, un es viņam vēlreiz došu vārdu. Pēc tam tad eh, vēlreiz arī varēs izteikties eh, politisko grupu vadītāji. Tātad tā būs otra iespēja izteikties. Pārējā kārtība tiek ievērota kā parasti, mēs eh, dosim vārdu arī eh, brīvā mikrofonu runātājiem. Tas notiks parasto debašu beigās. Tātad eh, tagad ķersimies klāt padomas paziņojumam. Došu vārdu padomas pārstāvēja Zandē Kalnijai Lukaševicai. Lūdzu, ministrs kundze. Prezidents Šulcs. Uh... Šulc kungs, uh, Timerman kungs, uh, premjerministra kungs, godāmi deputāti. Sākšu savu uzrunu atsaucoties uh, uz pamat uh, atziņām. Eiropas Savienība ir ne tikai ekonomiskā un politiskā savienība, kas sniedz iedzīvotājiem iespēju baudīt brīvu pārvietošanās uh, Eh, tiesības un arī vienotā tirgus priešrocības. Tā ir arī eh, savienība, kur ir fundamentālās vērtības, kas ir kopīgas. Šīs fundamentālās vērtības ir minētas Eiropas Savienības divināšanas līgumā un arī fundamentālo tiesību hartā. Šīs tiesības, brīvības un principi ir nostiprināti arī Eiropas cilvēktiesību konvencijā, kur visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir puses. Šai ziņā visas institūcijas eh, spēlē savu lomu, kā noteikts līgumos, un parlamentam ir svarīga, ļoti vērtīga loma, un eh, ir arī uzdevums vērst komisijas un padoms uzmanību uz specifiskām situācijām. Parlaments ir Eiropas plurālistiskās demokrātijas fórums, un eh, tāpēc parlaments vienmēr ir uzraudzījis demokrātisko vērtību īstenošanu un saglabāšanu. Un padomu vienmēr ir uzmanīgi ieklausījusies parlamenta viedokļos. Kā zināsiet, padomi nav diskutējusi par situāciju Ungārijā un arī nav panākta vienošanās padomē par kādu kopīgu pozīciju šajā jautājumā. Tomēr es gribētu jums atgādināt, ka prezidentūra un padome kopumā uh, Um, uzskatam, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt Eiropas pamata vērtību un pilnīgu respektēšanu un uh, tas notiek caur visām Eiropas Savienības politikām. Tolerants un diversi, diversitātes uh, veicināšana ir pati efektīvākā reakcija uh, un veids, kā reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un draudiem. Uh, priekšsēdētāji kungs, godējumie deputāti. Vienlaicīgi es gribētu paust arī savu pateicību parlamentam par iespēju, kas ir sniegta Ungārijas iestādēm, kas ir tieši iesaistīti šajā situācijā. Paldies par sniegto iespēju piedalīties debatē. Prezidentūra ir pateicīga arī Ungārijas iestādēm par to, ka ka šo iestāžu pārstāvji ir ieradušies uz šo debati. Šulc kungs, priekšstādā vietnieks Timermana kungs, premjerministrs kungs, eh, deputāti. Šobrīd es nevaru neko vairāk piebilst. Padomes sekos debatēji ļoti uzmatīgi un ņems vērā visus viedokļus, kas eh, tajā tiks izteikti. Paldies par uzmanību. Dank, Frau Kalnina. Paldies Kalnijas Halkaševicas kundzei. Tagad eh, došu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājiem Timermana kungam. Lielas paldies priekšsēdētājiem, un caur jums gribētu pateikties parlamentam par to, kas tiek ļaus šo jautājumu darba kārtībā, jo pēdējie notikumi Ungārijā ir radījuši bažas. Sākumā debats, ko uzsāka Orbana kungs attiecībā uz nāves sodu atjaunošanu. Es kopā ar prezidentu Junkeru es jau nācis klajā ļoti skaidriem paziņojumiem, kas pārstāv komisijas oficiālo pozīciju. Otrais pāns uh, pamatiesību hartā tiešā veidā, skaidrā veidā liedz uh, personai piespriest nāves sodu vai izpildīt nāves sodu. Un turklāt Eiropas cilvēktiesību tiesa nāks klajā ar spriedumu, ka nāves sods pārkāp Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Atteikšanās no nāves soda ir arī priekšnosacījums, kas jāizpilda, lai kļūtu par Eiropas padomas biedriem vai arī Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā ir daļa no mūsu kopējām vērtībām. Un, kas attiecas uz komisiju, tad komisijai nav nekādu skaidru uh, šaubu par to, ka nāves soda atjaunošana būtu pretrunā Eiropas Savienības pamat uh, vērtībām. Uh, Un tādējādi šāda atjaunošana vienā no dalībvalstīm nozīmētu, ka ir jāpiemēro 7. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību. 7. panta mehānisms ir saistīts ar vērtībām, uz ko ir atsauc 2. pantā, tajā skaitā cieņa un um, cilvēktiesību ievērošana. Kā jūs zināt, tad līgumā nav paredzēts uh, um, dalībvalstīm izstāties vai apturēt dalībvalstu dalību ēs. Tomēr 7. pantā ir iekļauts tālējušas sankciju mehānismus, kura mērķis ir konkrēti nodrošināt to, ka tiek ievērots 2. pantā noteiktās pamatvērtības. Un konkrētāk par situāciju Ungārijā runājot, man būtu šāds komentārs prezidents Junkers 30. aprīlī paziņoja, ka premjeram Orbāna, Orbāna kungam būtu skaidri un gaiši uzreiz jāpasaka, ka viņa mērķis nav atjaunot nāves sodu. Ja tas būtu viņa mērķis, tad es citēju, tā būtu cīņa. Komisija šajā laikā ir sapratusi, ka Ungārijas valdībai nav konkrēta plāna spērt attiecīgus soļus nāves sodu atjaunošanai, un premjerministrs prem, Orbāns uh, ir ap, apņēmies uh, garantēt, ka um, Ungārijas valdība ievēros visus Eiropas Savienības līkumus, un šeit atsaucos uz jūsu presrelīzi no 30. aprīļa. Tomēr, ja Ungārijas valdība spērtu soļus nāves soda atjaunošanai, tad gribētu norādīt un uzsvērt, ka komisija ir gatava uzreiz izmantot visus pasākums, kas ir tās rīcībā, lai nodrošinātu, ka Ungārija vai jebkāda cita dalībvalsts izpilda pienākumus atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai un ievēro uh, otrajā pantā iekaltos um, Eiropas Savienības pamatu principus, un, ja nu tāds būtu gadījums, tad mēs ne, nevilcināsimies. Kas attiecas uz sabiedrības konsultācijām par imigrāciju, kā to ir paziņojis um, Ungārijas valdība, šis otrs jautājums par to būtu sekojoši komentāri. Kopumā runājot, komisija uzskata, ka publiskās konsultācijas varbūt ļoti svarīgs pārvaldības un uh, citu valstu iestāžu instruments, izstrādājot uh, rīci politiku, kurai nepieciešams sabiedrības atbalsts. Tomēr, un šeit man jāatkārto tas, ko es minēju jau iepriekš, publiskās konsultācijas, kas ir balstītas uz neobjektīviem jautājumiem, uh, uz tādām netiešām norādēm un stereotipiem, to nevar uzskatīt par labu pamatu rīcību politikas veidošanai. Imigrācijas pasniegšana terorismu kontekstā un migrantu pasniegšana kā apdraudējums cilvēku darba vietām un izdzīvošanai ir ļauns solis, tas ir nepareizi un tas radīs tikai papildus nepareizus pieņēmums un stereotipus. Mēs nevaram un mēs nedrīkstam pievērt acis šiem ļoti svarīgiem izaicinājumiem, protams, ko uh, uzliek migrācijas tendence mūsu sabiedrībai. Tomēr tajā pašā laikā nekad nedrīkstam aizmirst pamatvērtības. Un to, ka ir jāsaglabā plurālis un dažāda sabiedrība, kas ir balstīta uz savstarpējās cieņas un vienlīdzīgas attieksmes pret visiem. Eiropas Savienība un tās dalība valsts izstrādā kopīgas atbildes un reakciju uz jautājumiem un izaicinājumiem, jo Eiropa balstās savstarpējās cieņas, solidaritātes un patiesas sadarbības ir nepieciešami politiskie līderi, kas ir gatavi un vēlas skaidrot Eiropas Savienības politiku pilsoņiem atklātā, godīgā, līdzsvarā, līdzsvarotā veidā, aizstāvot Eiropas kopīgās vērtības. Tas ir vienīgais veids, kā mums izdosies kopīgi panākt progresu Eiropā. Komisija turpinās uzraudzīt um, šo situāciju, ļoti cieši tai sakosim un liels paldies Eiropas parlamentam par jūsu pastāvīgo atbalstu šajos ļoti svarīgajos jautājumos. Paldies eh, Timermana kungam. Tagad došu vārdu tautas partijas grupas priekšsādētājiem Vēbera kungam. Priekšsādētāja kungs, vicepriekšsādētāja kundze, padomu pārstāvji, dāmas un kungi. Es eh, gribētu pateikties par to, ka Viktors Orbāns ir klāt. Eh, tas, ka Ungārijas premjers ir varējis ierasties, tad tas norāda, ka viņš patiešām respektē Eiropas parlamentu. Par to esmu pateicīgs. Es gribētu vēl norādīt, ka mēs, Tautas partijas grupa, uh, pirms eh, pusgada teicām, ka mēs eh, gribētu runāt par eh, skandalozajām vēlēšanām Rumānijā. Tika teikts, ka simts tūkstoši cilvēku nevarēja piedalīties prezidenta vēlēšanās. vēlēšanās. Kreisā šī parlamenta puse teica, ka Eiropā šis temats nav svarīgs. Gribētu norādīt, ka jau piekto reizi mēs tagad Orbana kunga klātbūtnē diskutējam par stāvokli Ungārijā. Uh, Mēs, eh, redz, mēs varam norādīt, ka tautas partijas grupa vēlas diskutēt par šiem jautājumiem, bet eh, kreisie, diemžēl, domā, ka šie jautājumi nav svarīgi. Ja mēs šodien runājam par Ungāriju, tad man uzreiz ienāk prātā arī kāds cits jautājums, par ko mēs arī apspriežamies. Eh, piemēram, ekonomiskā izaugsme Ungārijā ir ārkārtīgi liela, 2,8%, un tāpat arī bezdarbs Ungārijā ir daudz zemāks nekā kreiso vadītajās valstīs Eiropas Savienībā. Viktors Orbāns kopš 2010. gada ar vairāk nekā 50% pārsvaru ir uh, ievēlēts, un arī Eiropas vēlēšanās viņš ir guvis lielu uh, vairākumu. Uh, Mēs redzam, ka uh, kreisajiem tik labi neveicas, un mēs redzam, ka tauta Ungārijā atbalsta Orbanu. Lūk, analīze par situāciju Ungārijā, un tagad runāšu par problēmām. Šodien mēs diskutējam par nāvis sodu. Mums uh, tautas partijas uh, grupai šķiet, ka mūsu kontinents ir panācis demokrātiju un tiesiskumu, un tas ir arī liels panākums, ka mēs esam atcēluši nāvis sodu. Tieši tāpēc debates par nāvis sodu sodu mums ir kaitīgas. Mums eh, tās ir kaitīgas Eiropas Savienībai, un mēs nevaram pat iedomāties, ka nāvisots varētu tikt atjaunots. Un eh, es eh, ceru, ka Viktors Orbāns nāks klajā ar paziņojumu, ka viņš nevēlas neko tam līdzīgu darīt, jo tas Eiropai ļoti kaitētu. Otrs, par ko mēs runājam, ir publiskās konsultācijas. Uh, Mēs eh, redzam, ka Ungārija aptaujās savus eh, iedzīvotājus jau trešo reizi, tiek runāts par eh, šādām konsultācijām. Ja runa par formulējumiem, ja tiek teikts, ka tiek nodalīta Brisele no Budapeštas, tad, eh, protams, eh, šī atmosfēra nav pietiekami labā, un daudz partija to nevar atbalstīt. Mēs redzam, ka te ir daudz degoša materiāla, kas varētu radīt kaitējumu, un tāpēc mūsu politiskā grupa par to neiestājas. Protams, eh, mēs varam teikt kreisajai šī, šī, šīs, šī parlamenta pusē, ka mēs varam šeit runāt par formulējumiem, bet, ja ir runa par uh, bēgļu pieprasījumu atgriešanu, tātad noraidīšanu, tad mēs redzam, ka šī situācija nav pareiza Eiropas Savienībā, tā nefunkcionē. Un Viktoram Orbanam ir pilnīgi taisnība, kad viņš par to runā. Viņam ir arī taisnība, ka, kad viņš saka, ka, ja runa par Eiropas Savienības kandidātu valstīm, uh, tātad eh, eh, valstīm, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tad, piemēram, Bavārijā, no kurienes es nāku, vislielākais bēgļu skaits ir no Balkāniem. Ja ir runa, ka mēs vedam jau iestāšanās sarunas ar šīm valstīm, tad nevajadzētu būt tā, ka no šīm valstīm pie mums ierodas bēgļi. Godāmie kolēģi, mums vajadzētu tematizēt šīs problēmas. Ja ir runa par eh, šo problēmu risināšanu, mums ir jāuzklaus Viktors Orbāns. Für die <clears throat> Sociāldemokrātiski. Sociāldemokrātu grupas vārdā došu vārdu tās priekšsēdētājam Pitēlas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Nacionālās konsultācijas imigrācijas un terorisma jautājumos un pa, to pasniegšana, it kā tā, tās būtu sasaistītas lietas, un nāvesots ir tiek minēts kā atturošs pasākums Nu, par visiem šiem jautājumiem runāja jau Timermana kungs. Nu, papildus neko nekomentēšu patiesībā. Tie tikai daži no Orbāna kunga nesenajiem paziņojumiem, bet man jā, manuprāt, ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Nav jau tā, ka mums nepatīk premjerministrs Orbāns. Nav tā, ka viņš piedalītu citai politiskajai ģimenei, nu, pretstatā manai. Uh, Nav jau tā, ka te kaut kādi politiski aprēķini vai tīri liekvārdīgi paziņojumi. Tā ideja vienkārši ir tāda, ka ar šādiem paziņojumiem premjerministrs Orbāns ir gājis par tālu. Mēs nevaram par zemu novērtēt šo paziņojumu spēku un nopietnību. Tad es gribētu arī Weber kungam tikai teikt, ka nevar vainot uh, citu politisko grupu politiķus un tad atteikties no atbildības. Kā jau es minēju, es nerunāšu par šiem jautājumiem, un nav tā, ka es tagad mm, runātu par šiem jautājumiem tādēļ, ka Orbāna kungs piedrāt citai politiskajai partijai. Nē, es viņus ļoti cienu, bet par šiem jautājumiem ir jārunā tādēļ, ka tie ir saistīti ar Eiropas Savienības pamatvērtībām, un tādēļ mēs ļoti rūpīgi sekosim situācijai. Mums patiešām šķiet, ka reālā problēma Ungārijā nav apdraudējums demokrātijai Tā ir demokrātijas iztukšošana, banalizēšana, tādējādi tas kļūst vairs tikai par vārdu, un demokrātija un brīvība, kā vārdi tiek ļaunprātīgi izmantot, tiek vienkārši izmantot kā tukši saukļi, un tas uh, rada mulsumu. Un demokrātija kļūst par tādu lētu izrādi beigu beigās, kas leģitimizē arī ekstrēmistu atgriešanos, un tam tas mums rada visiem bažas. Par to mums būtu jābažīs nacisms, fašisms, ne jau konkrētie pasākumi un paziņojumi, kas ir izskanējuši, nē, mums ir jāuztrauc par klimatu, kāds tas rodas. Pavisam nesen, nesen ir pausti um, arī nāves draudi homoseksuālu, ties, homoseksuālu tiesību aktīvistiem Budapeštā, uh, Un, manuprāt, um, šīs, ir, uh, šīs provokācijas ir, ir mm, kā masu iznīcināšanas ierocis, tādējādi jūs mēģināt novērst uh, Ungārijas um, sabiedrības mm, bažas par mm, reālajām problēmām, sociālajām, ekonomiskajām problēmām. Nobeigumā es gribētu teikt, ka ļoti siltas jūtas man pret Ungārijas iedzīvotājiem un Es kā itālis atceros laikus, kad arī mūsu valsts um, nākotnē apdraudēja mūsu premjers. Tādēļ, Orbana kungs, es domāju, jums nevajadzētu tā rīkoties. Ungārija ir liela, lieliska valsts, un tai nevajadzētu kļūt uh, par vietu, kur ir pieļaujams pilnīgi viss kur visi dara um, jebko, ko vēlas balsu iegūšanai. Ja necienat Eiropas Savienību, tad lūdzu cieniet vismaz savus iedzīvotājus. Meine Damen und Herren, ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Dāmas un kungi, es gribētu atjau, atvainoties. Vēberkungs, es nepamanīju, ka kāds kolēģis vēlas jums uzdot jautājumu. Es uzreiz devu vārdu Pitēlas kungam. Es gribētu jums jautāt, vai jūs tomēr atbalstiet to, ka es došu izdevību šim kolēģim uzdot jums jautājumu? Jā, ja? paldies elnök úr frakcióvezető úr paldies Vēbera kungs, es jūs tiešām cienu. Jūs esat lielākās Eiropas parlamenta valtiskās grupas priekšsēdētājs, tādēļ gribētu jautāt, ko domājat par sekojošu teikumu. Eiropa nepastāv. Šeit ir tāda ļoti uzpūsta Eiropas. Um, iestāžu savienība, tā nepārstāv nekādas vērtības. Šī, šis ir citāts, ko uh, ir paudis viens no Fidesz līderiem pirms dažām dienām. Tādēļ gribētu jautāt, Vēbera kungs, vai tiešām uh, strādājam šādā iestādē bezjēdzīgā? Also ich verstehe den Hintergrund der Fragestellung nicht, weil es in ganz Europa Äh, viele solcher Stimmen gibt, leider Gottes. Jā, es äh, saprotu to, ko jūs jautājāt, bet uh, paldies Dievam arī sociāldemokrātu grupā un arī uh, citās politiskās ģimenēs, kas pastāv Eiropas Savienībā, ir vārda brīvība. Mēs šodien diskutējam par to, kā mums rīkoties attiecībā uz Ungāriju. Un uh, te ir runa par valsti, kas ekonomiskā ziņā ir priekšzīmīga. Un arī pilsoņi ir apmierināti ar savu valdību, jo savādāk diez vai šī valdība būtu saņēmusi atbalstu demokrātiskās vēlēšanās. So, damit wir jetzt äh, zum völligen fairen Ausgleich kommen, Herr Pitella. Nu, äh, te mums vajadzētu nodrošināt līdzsvaru. Gala Pelčs pieteicās äh, runāt pēc jūsu uzstāšanās, Pitellas kungs. Viņš arī vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Gals Pelčs kundze. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, nu patiesībā es negribēju neko jautāt Pitels kungam, bet, nu, ja nu tāda iespēja, tad tā arī darīšu. Pelčas kungs, es atvainojos, eh, ka ļūme. Gala kungs pieteicās runāt. Man pateica Gala Pelča. Ja jau jūs esat piecēlusies kājās, tad eh, lūdzu runājiet vien. Un pēc tam jūs varēsiet vienoties ar savu uh, kolēģi. Lūdzu, lūdzu, turpiniet runāt. Mégiscsak folytatom. Paldies. Labi, tā arī darīšu. Nu, situācija jāsaka sarežģās. Tādēļ, Pitela kungs, ko jūs domājat par Timermana kungu, kurš mums ir draudējis patiesībā? Viņš tikko teica, ka viņi piemēros otrā, otro pantu. Tādēļ jājautā Pitelas kungs, vai tiešām negribat atvērt runāt par mūsu uh, problēmām, ja mums ir tāds, nu, ar tabū noteikts um, jautājumus saraksts, nu, tad es nezinu, kādā parlamentā es te tagad strādāju. Vai tad nedrīkst runāt par um, nāves sodu, vai nedrīkst runāt par migrācijas radītajām problēmām, par ko tad varam runāt un kur tad atrodam šis saraksts ar tabū jautājumiem? Ma, cara collega, cosa penso di Timmermans? Dārgā kolēģi, nu, tas, ko es domāju par Timermana kungu, nu, var uzreiz atbildēt, es viņu ļoti cienu. Esam draugi, viņu ļoti godāju un cienu, un es domāju, ka viņu ciena uh, daudzi, ne tikai es un ne tikai kolēģi šajā zālē. Nu, nebanalizēsim šo diskusiju. Protams, varam diskutēt par migrācijas jautājumiem, bet tā problēma šeit ir tāda, ka Eiropas Savienības pamatprincipi tiek apšaubīti. Nāves soda nepiem, nepiemērošana ir Eiropas Savienības pamatprincips, un tādēļ, ja uh, esat um, valsts um, premjers, nu nerunājam šeit gluži par cilvēku kādā bārā, kas sēž. Ja premjers Eiropas Savienības dalību valstī nāk klajā paziņām, ka vēlas atcelt uh, nāves sodu, nu par to mums ir jābežīs. Tas ir vienas uh, no Eiropas Savienības dalību valstīm premjers. Es domāju, ka mums ir jābūt bažām. Nav jau tā, ka kurš katrs ar šādu paziņojumu nāk klājā. Nē, nē, tas ir premjera teiktais. Paldies! Paldies, Pitēlas kungs, lūdzu. Mums vajadzētu tomēr uh, pateikt, ka ja komisijas vicepriekšādātājs norāda, ka uh, līguma pārkāpšanas gadījumā tiks uh, piemērots otrais pants, tad tas nav nekāds draudz, tā ir vienkārši faktu konstatācija. Un tāpēc es Gāls Pelčas kundze nevaru šos izteikumus akceptēt. Tagad EKR grupas vārdā dod vārdu Kerkhopa kungam. uh, uh Priekšsādātāji, premjerministra kungs, vicepriekšsādātāji. Mēs kā Eiropas Savienības mm, dalībvalsts pārstāvji esam parakstījušies zem veselas virknes uh, principu un mums, protams, ir iespēja mm, pieturēties pie savas, pie savām idejām, pārliecības un uh, parlamentā mēs diskutējam par šiem jautājumiem. Uh, Tomēr, kad kurā brīdī parlaments kļuva par tiesnesi tiem, kuriem ir atšķirīgs viedoklis kādā jautājumā. Var teikt, ka šajās debatēs tiek runāts par pamatiesību aizsardzību, var teikt, ka te mēs runājam par līguma principu piemērošanas uzraudzību, bet, nu, beig beigās eh, debatas notiek tādēļ, ka tās notiek. Uh, parlamenta kreisie spēki šeit um, vērš pret labajiem, jo zināmā valstī vienkārši notiek iekšējas diskusijas. Dalībvalstīm ir tiesības debatēt par jautājumiem, pat ja šie jautājumi nav iekļauti kaut kādā um, sarakstā, ko kāds būtu apstiprinājis Pitēls kungs. Tādēļ gribētu arī jautāt, kādēļ parlaments vienmēr pasniedz uh, šos argumentus kā tādu pretnostatīšanas, parlaments pret valsti, tas uh, apkauno, aptraipa gan parlamentu, gan arī valsti. Eiropas Savienībā mums ir jābūt partneriem, nevis uzraugiem. Eiropas sabiedrība nevēlas, lai ar pamatiesībām un tiesiskumu saistīti principi būtu vēl viena iespēja tīri politiski gūt uh, kaut kādus punktus parlamentā. Protams, notiek sarunas starp Ungārijas valdību un Eiropas komisiju, tieši tā arī tam ir jābūt, un ir notikušas debates arī uh, um, Tieslietu un iekšlietu komitejā. Un notiek uh, ļoti pamatoti diskusijas arī šeit. Tomēr man sev ir jājautā šajā kontekstā, kādēļ šodien esam šeit sapulcējušies, kādēļ noturam šīs debats. Priekšsēdētāja kungs, šīs ir uh, debats, kas nevienam par labu nenāks. Kirkhope, es gibt, uh, äh, Mr. Kirkhope, there is a question... Kerhopa kungs, eh, Nidermējer kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Jā, lūdzu, Nidermējer kungs. Egész rövid kérdést szeretnék önhöz intézni. Szeretné ön, Kirkop úr, hogy az ön... Vēlos uzdot jums jautājumu, Kirkopa kungs. Vai jūs vēlētos, lai jūsu valsts premjers eh, teiktu, ka viņš vēlas veidot neliberālu demokrātiju savā valstī? Vai jūs piekristu savam premjeram, ja viņš to teiktu? at the end of the day, sir, that is a matter for me, and that is a matter. Tas ir mans jautājums, un tas ir uh, manas valsts vēlētāju jautājums. Tad vienlaicīgi tas ir jautājums arī Ungārijas elektorātam. Un viņi ir pietiekami skaidri pateikuši, vai viņi atbalsta savu līderi. Un, jā. Paldies! Tagad Alde politiskās grupas vārdā došu vārdu Intveldes kundzei. Jā, paldies priekšādētāji! Uzskatu, ka uh, Orbana kunga klātbūtne Eiropas parlamentā ir apsveicama, taču varbūt es uh, likšu viņam vilties, jo es negribu pārāk daudz uh, savas uzstāšanās laika veltīt viņam. Kā jau minēts, šīs debatas nav par viņu. Manuprāt, te ir runa par padomes morālu bankrotu, par to, ka jūs absolūti esat atrāvušies no līgumiem. Jā, kolēģi, uh, Mēs varam debatēt par nāves sodu, un tās var būt, eh, šīs debatas var būt ļoti īsas. Mana grupa pilnībā to noraida. Eiropā tam nav vietas. Tam nav vietas Ēģiptē, tam nav vietas nekur citur pasaulē. Punkts. Taču nāvesoda jautājums ir eh, kaut kas tāds, kas mūs atrāja no daudz svarīgākiem jautājumiem, un proti tas ir imigrācijas jautājums. Uh, Šeit, eh, komisāra kungs, ir runa par oficiālu valdības politiku, ne tikai par kādu viedokli. Ko komisija īsti darīs? Vai komisija ir uzsākusi juridisku analīzi par uh, šo izteikumu atbilstību pamatiesību hartai? Un vai ir pārbaudīts kā tas atbilst Eiropas Savienības imigrācijas politikai. Komisijai ir pienākums rīkoties. Es eh, piekrītu uh, Eh, jūsu kritiskajai nostājai, taču es sagaidu no Eiropas komisijas daudz vairāk. Attiecībā uz tautas partijas grupu pēc Weberkunga uzklausīšanas man ir pilnīgi skaidrs. Tautas partijas grupa var izvēlēties kritiskus vārdus, taču jūs pilnīgi skaidri aizstāvat Orbānu un viņa politiku. Tās ir jūsu tiesības, bet eh, cilvēki tagad vismaz zina, eh, kāda ir Tautas partijas grupas nostāja. Lai skaidri izteiktos, Alde noraida Orbāna kunga politiku un viņa valdības politiku. Situācija Ungārijā norāda uz to, ka ir steidzami vajadzīgs mehānisms, lai pārbaudītu demokrātijas un tiesiskuma stāvokli visās dalībvalstīs. Šeit es jums piekrītu, Weber kungs, mums ir vajadzīgs mehānisms, lai aizpildītu plaisas starp vājajiem juridiskajiem rīkiem un uh, kodola reakciju, kas ir paredzēta 7. pantā. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs demokrātiskās pārvaldības pakts. Es zinu, ka arī citās grupās cilvēki domā par mehānismiem, kā varētu piemērot eh, pamatiesības. Es zinu, Timermana kungs, ka jūs teicāt, ka eh, pamatiesības un tiesiskumu nevar izmērīt vai kaut kādā veidā izskaitļot. Taču es domāju, ka to var izdarīt. Es domāju, ka šis parlaments ir jau izstrādājis vajadzīgos eh, priekšlikumus šādam mehānismam. Un es ceru, ka komisija būs manā pusē un aizstāvēs mums visiem dārgās vērtības. Reinfeld, ganz überraschend. Intelds kundze, arī kārtīgi pārsteidzoši. Eberičs kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu. Thank you, sir. It is my first one this week. Man, tas ir mans pirmais jautājums šodien. Lūk, Mani ārkārtīgi interesē jūsu pilnīgais norādījums attiecībā uz nāves sodu Eiropā. Vai tas nozīmē, ka jūs neticat pilnīgai demokrātijai? Kas būtu, ja parlaments par to nobalsotu un tauta vēlētos, lai nāves sods tiek atjaunots pilnīgi demokrātiskās vēlēšanās? Vai arī tad jūs teiktu, ka Eiropas Savienībā to nevar pieļaut? Tas ir pilnīgi skaidrs. Ja kāda valsts Eiropas Savienībā nobalsotu par nāvisodu atjaunošanu, protams, viņiem ir tiesības to darīt, bet tad viņi nevar turpināt būt par Eiropas Savienības dalību valsti. Man tas ir pilnīgi skaidrs. Ilvank. Paldies. Tagad uh, Goengā vārdā Veržijā. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Vēlreiz mēs diskutējam par situāciju Ungārijā. Mēs eh, dzirdām eh, tās pašas balsis eh, šajā zālē. Noteikti Orbana kungs mums teiks, ka Eiropas Savienība arī pārkāpja mm, cilvēktiesības. Vienalga, kāda būtu nokrāts valdībā, un viņam būs taisnība. Valdības vienmēr spēlēs ar populismu. Te nav runa par kreiso debatēm. Taču šķiet, ka Ungārijā ir uh, problēmas. Te ir uh, apņemšanās, kas netiek izpildītas. Atcerēsimies, kas eh, tika nu, pieminēts pēdējā oktobra debatēs. Te ir runa par pilnīgi bezprezenta situācijām. Mēs redzam, ka eh, ir naids, tiek eh, izteikta musināšana, tiek no, nonicināti imigranti un tā tālāk. Tāpat arī ir deklarācija par nāvis sodu. Šeit eh, nav eh, runa par eh, priešakumiem, ko pieminēja Alde grupas pārstāve. Nāvesoda atjaunošana varētu atkal kļūt par dalību valsts kompetenciju. Un ja valsts nefunkcionē bez nāvesoda, tad to vajadzētu atjaunot. Septītais eh, pants arī tiek pie, pieminēts, bet tas nav piemērojams, tas eh, nav arī nekāds profilakses līdzeklis. Mums ir eh, jānodrošina kaut kas tikpat efektīvs kā ekonomiskajā jomā. Mums ir jārīkojas, un ne tikai Ungārijā. Savādāk vai vispār otrajām pāntām mūsu līgumos būs kāda jēga. Paldies, Veržijā kundzei. Tagad zaļo grupas vārdā Harmsas kundze. Paldies, priekšādātāji. Gandrīz viss jau ir pateikts, tiek eh, izteikti dažādi iebiedēšanas vārdi, mēs saņemam atkal jaunas ziņas no Ungārijas. Sākumā es tam pat negribēju ticēt, sekojot līdz debatēm par nāvisodu atjaunošanu Ungārijā, es uh, brīnījos, vai kaut kas tāds vispār ir iespējams, ka 2015. gadā Eiropas valsts vadītājs ir gatavs atjaunot nāvisodu. Es gribētu jums uzdot šo jautājumu pavisam nopietni, jo uh, tas būtu patiešām gals uh, dalībai Eiropas Savienībā. Otrs temats attiecas uz aptāju par bēgļu politiku. Un veids, kā tiek uzdot jautājumi šajā aptaujā, arī nav ticami. Eh, nav iespējams, ka šādā veidā tiek runāts par tik lielu problēmu Eiropas Savienībā kā migrācija. Te ir runa tikai par naidam uzsināšanu, par tautas uzkurināšanu. Te nav runa par risinājumu meklēšanu. Uh, Un mm, īsnībā te var runāt par aku indēšanu. Šāds termins tika lietots Vācijā. Orbana kungs, jūs esat novirzījies no Eiropas Savienības vērtībām. Te nav runa tikai par Viktoru Orbānu un par Ungāriju. Mēs runājam paši par sevi. Ko tas īsti nozīmē, ja uh, dalību valstī tiek uh, izveidota distance starp valsti un uh, pamatvērtībām? Uh, Galu galā dalība Eiropas Savienībā nozīmē pienākumu ievērot eh, šīs eh, pamatvērtības, par kurām esam vienojušies. Nav iedomājams, ka Eiropas Savienības projekts varētu funkcionēt bez eh, šo pamattiesību ievērošanas, pilnīgas ievērošanas. Mēs liekam šeit vienmēr priekšā ekonomiku, bet ja šādi nacionāli strāvojumi sāktu gūt pārsvaru, tas varētu pavisam drīz novest pie Eiropas Savienības beigām. Es eh, domāju, ka šeit nav runa par eh, to, ko teica Latvijas prezidentūras pārstāvji. Meit, šeit drīzāk ir runa par to, kā mēs eh, nespējam tikt galā ar dažām dalību valstīm. Te nav runa tikai par Ungāriju. Uh, Mums ir jādomā par vārda brīvību. Šeit es atsaucos uz Tavareša ziņojumu. Kādi mehānismi mums ir vajadzīgi, lai eh, mēs nevirzīt uz priekšu tikai ekonomikas un budžeta politiku? Kā mēs varētu nodrošināt, lai mūsu iedibinātās vērtības tiktu aizstāvētas, lai mēs varētu pielikt punktu barbarismam un uh, nodrošināt, lai pilsoņi var mums uz paļauties. Paskatīsimies, teiksim, uz uh, demonstrāciju tiesībām Spānijā. Es uh, to, to brīdi iedomājos par policeisku valsti. Mani patiešām iespaidoja tas, kas notika arī Francijā. Domāju, ka mums beidzot vajadzētu uh, uh, domāt par mūsu vērtību aizstāvību. Harmsas kundze, kolēģis vēlas jums uzdot jums jautājumu. Bardzo, panie Chciałem się spytać panią Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu uzdot jautājumu Harmsas kundzei. Jūs tik skaisti runājāt par vērtībām. Uh, Jūs pieminējāt arī debates par imigrāciju. Kāpēc eh, šajā parlamentā mēs nedzirdam tik kaislīgas runas par to, kas notiek Vācijā? Mēs zinām, ka pēdējos mēnešos ir bijis ļoti daudz gadījumu, kur imigrantu mājokļi ir aizdedzināti, ir bijušas arī protestu manifestācijas daudzās pilsētās. Jūs noteikti pārzināt situāciju Vācijā. Jūs arī zināt, ka imigranti netiek īpaši ieredzēti Vācijā. Es neredzu, ka kāds vēlētos runāt par Vāciju vai par Franciju, bet ļoti labprāt pieskaramies Ungārijas situācijai. Ja jūs sekojat līdz diskusijām Vācijā, tad jūs eh, sapratīsiet, ka Vācijā šis temats ir ļoti nozīmīgs noziegumi, kas tiek izdarīti, tiek uh, izmeklēti saskaņā ar likumiem. Un vienlaicīgi Vācija arī izveda ofensīvu migrācijas politiku un ir ieviesusi kvotas. Tas uh, notiek par vēlu, bet Vācija atbalsta šo pozīciju. Ja ir runa par bēgļu politiku, tad Ungārijā Harmsas kundze Jūs nevarat tagad pagarināt jums uzstāšanās laiku, jums vajadzēja atbildēt uz uh, kolēģi jautājumu un viss. Paldies. Tagad uh, dodu vārdu Ferraras kundzei no EFDD politiskās grupas. Paldies, priekšādātāji. Nāves soda ievietošana darba kārtībā sakot, ka uh, neoliberālas valstis ir labākas nekā demokrātijas, ir tikai pēdējais no paziņojumiem, ar ko ir nācis klajā Orbana kungs. Vienlaicīgi tiek pieņemti likumi, kas vēršas pret vārda brīvību, kas iedragā tiesnešu neutralitāti un neļauj konstitucionālajai tiesai veikt savus pienākumus. Vienlaicīgi tiek arī uzsāktas šokējošas publiskas konsultācijas, kas kurina naidu pret migrantiem. Mums ir jānodrošina, lai pamatiesības, kas ir daļa no Eiropas Savienības DNS, tiktu garantētas dalībvalstīs ne tikai tad, kad šīs valstis pievienojas Eiropas Savienībai, bet arī vēlāk. Šī pretdemokrātiskā kustība Eiropas Savienības iekšienē ir jāaptur. Mēs nevaram šeit iebāzt kāvu smiltīs. Katram ir jāveic savi pienākumi, tā skaitā arī komisijai, kurai ir jākontrolē pamatiesību ievērošana visās valstīs. Esmu referente par ziņojumu un esmu ieteikusi mehānismu, kas ļautu tālāk aizstāvēt pamatiesības Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai ir jābūt proaktīvākai attiecībā uz visām aktivitātēm, kas ļautu aizstāvēt visus principus, kas ir uh, iekļauti pamatiesību hartā. Mums ir arī vajadzīga datubāze par pamatiesību hartas ievērošanu dalību valstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Mums vajadzētu arī paplašināt tiesiskuma ietvaru. Vajadzētu pārbaudīt, vai šīs tiesības tiek respektētas. Tas viss mums ļaut izvairīties no riskiem un no skaidri redzamiem pārkāpumiem. Uh, kas jau tagad ir vērojama vai kuras drīz varēs vērot Ungārijā. Mēs nedrīkstam arī pazaudēt šo politiku propagandas runās. Mums ir uh, patiešām nopietni jādomā par uh, Eiropas uh, valstu premjeriem, kas pārveido konstitūciju, lai tā atbilstu viņu populistiskajām tendencēm. Paldies, Saferaras kundzei. Sajera kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Sajera kungs. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Paldies, priekšsēdētē. Man ir ļoti īsts jautājums. Kāpēc tas ir tik šokējoši, ja tiek organizēta apspriešanās ar sabiedrību par šo ļoti svarīgo jautājumu par imigrācijas politiku? Kas ir tik šokējoši, ja mēs aptaujājam cilvēku viedokli? Tas, kas ir šokējoši, tas e, ne jau tas fakts, ka notiek publiskā konsultēšanās, tas ir šokējoši. Tas ir demokrātisks e, rīks, bet e, kas šokē šeit ir tematika. Dalībvalstu vadītājs ir uzsācis konsultēšanu sabiedrību par nāvisodu atjaunošanu. Tas ir tā kā. Uh, pagātnes ieskats, tas ir, mēs ejam tālā senātnē, senatnē atpakaļ, tas ir, mēs iekrītam pagātnes kaut kādā sekās, tas ir šokējoši Eiropas Savienībai, mums ir pamatiesības, mums ir mūsu vērtība, pamat pamats, kas ir mūsu eksistences pamatā. Paldies. Tagad izteiksies pie politiskajām grupām nepiedarošie deputāti Baltsaukungs. Paldies priekšsēdētāji. Kad darba kārtībā es lasīju, ka šodien mēs runāsim par situāciju Ungārijā, es nesapratu, kāds eh, tam ir iemesls. Es esmu jobbik pārstāvis un es neko tādu neesmu dzirdējis, ne, nekādas tādas notikums vai pasākums, kas eh, būtu pamatojuši šādu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Jūs eh, šeit cenšaties parādīt, ka Eiropas parlaments nerespektē pamatiesības, izteiksmes brīvību, sava viedokļa brīvību. Kāpēc mēs nedrīkstam uzsākt diskusiju par imigrācijas jautājumiem kādā dalībvalstīm? Kāpēc mēs nevaram aizskat šo it kā tabū tēmu, ja sabiedrība tā vēlas? Jūs eh, diktējat, ko tad valdībai būtu tagad jāsaka, kādā veidā vajadzētu organizēt aptaujas, kā vajadzētu strādāt ar eh, iedzīvotājiem. E, e, protams, es būtu atradis labāku veidu, kā iztērēt vienu miljardu forintu, bet tas nav jautājums šeit. Ja Orbāna valdība turpina šo ceļu, ko Ungārija ir uzsākusi pēc Lisabonas līguma un virzās uz priekšu, tad e, šeit nekādas problēmas nesaskatu. Un mēs, kā dalībvalsts, ejam uz priekšu pa šo ceļu. Arī tautas partija to atbalsta. Barozo kungs Orbana kungam pēc Ungārijas prezidentūras teica, ka Ungārija ir panākusi lielisku rezultātu, ir atrisināti svarīgi jautājumi. Un mēs uh, uzskatām arī, ka mm, Ukrainas integritāte ir ļoti svarīga un autonomijas principi mums arī ir svarīgi herr balczó es gibt eine frage des abgeordneten. Balcaukungs, jums vēlas uzdot zilās kartas jautājumu. Avijotīkungs. Eh, Paldies, Balcaukungs. Džordži Gula, bijušais deputāts deputāts arī ir no jūsu partijas. Viņš fiziski ir draudējis kādam jaunam vīrietim. Šis jaunais vīrietis ir bijis geju aktivists un kopš pagājušā gada jūlija viņš ir burtiski apdraudēts, viņam ir dzīvības draudi izteikti. Ir arī mm, pat tādas tīmekļu vietnes, kur tiek mm, daudz tūkstoši eiro piedāvāti par šī cilvēka ietekmēšanu vai pat mm, draudēšana ar nāvi. Eh, kāda ir jūsu um, attieksme pret eh, šādām situācijām? Ko jūs domājat, eh, ko būtu darījis Orban kungs? Hétfőn lehet, hogy ön itt a nap... Balco kungs, varbūt halálosan megfelelő. Jūs gribat teikt, ka Jobbik Black partija apdraud homoseksuāļus un gejs. Es esmu izpētījis šo jautājumu. Tā tas nav bijis, tā tas nav noticis. Es neko tādu neesmu lasījis un redzējis. Es nezinu, no kurienes jūs ņēmāt šo ideju, kur jūs to esat saklausījis, bet Jobbik Ungārijā nekad nav draudējis nevienam tādā veidā. Varbūt mēs varējām pateikt kaut ko tādu, kā teiks teiksim, šāda atklāta propaganda, kur tiek propagandēts um, geju um, dzīvesveids, tas varbūt nav pieņemami, bet mēs nekad neesam nevienam draudzējuši tādā veidā, kā jūs to aprakstat. Paldies, Belts kungs, un tagad došu vārdu Orban kungam. E, bet es gribēju tikai paskaidrot, ka e, šajā pirmajā kārtā es pieļāvu ļoti daudzus starpjautājumus. jautājumus. Ehm, otrajā kārtā es eh, tā nedarīšu. Mums ir paredzēta arī brīvā mikrofona procedūra, un ja mēs to darīsim, tad mēs patiešām būsim daudz iekavējuši. Vārds eh, premjerministram Orban kungam. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Priekšsēdētāj kungs, godājumi deputāti, dāmas un kungi! Es esmu šeit ieradies šodien uh, jo jūs eh, diskutējat par situāciju Ungārijā, kas ir mana valsts. Un man vienmēr ir patīkami Un es esmu arī pagodināts redzēt, ka jūs diskutējat par jautājumiem, kas ir saistīti ar Ungāriju. Un tad, kad ir runa par Ungāriju, man ir jānāk un man ir jārunā savas valsts vārdām par saviem cilvēkiem. Ungārijas iedzīvotāji balsoja par iestāšanos Eiropas Savienībā ar referendumu palīdzību. Mēs joprojām esam ļoti lepni par šo lēmumu. Mēs esam kļuvuši Eiropas Savienības dalībvalsts. Un mēs esam šeit šodien, jo tas būtu tikai loģiski, man liekas, tikai loģiski ierasties uz šo sanāksmi, jo Eiropa vēlas dzirdēt, kā un kādā veidā mēs esam tik daudz panākuši Ungārijā pēdējo gadu laikā. Mēs bijām 21. vietā 28 valstu sarakstā IKP izaugsmas tempu ziņā, tagad esam otrajā vietā. Mēs esam samazinājuši valsts parādu no 85% uz 75% no IKP, un mums ir arī izdevies samazināt bezdarbu no 11 uz 7% triju gadu laikā, un mēs ļoti ceram, ka mēs panāksim pilnu nodarbinātību visai drīz, dāmas un kungi, bet eh, tas laikam nav tas, par ko jūs gribētu runāt. Es eh, saprotu, ka jūs gribētu runāt par situāciju Ungārijā, par politiskiem jautājumiem, par imigrāciju. Par politiskiem jautājumiem es varētu jums pastāstīt, ka Ungārija ir tāda Eiropas Savienības dalībvalsts, kas ir, ir pētīta un kura likuma varas īstenošana ir pētīta un analizēta daudzas reizes. Valsts kārtība, imigrācijas normas, likuma vara šīs lietas ir ļoti svarīgas lietas un interesē tās uh, pilnīgi visus. Un vai mēs dodam pareizes atbildes uz šiem jautājumiem. Mūsu pareizība arī noteiks to, kādā kvalitātē mēs Eiropas Savienību nodosim mūsu bērniem. Bet eh, kur tad te ir Ungārijas vieta? Ungāri ļoti skaidru valodu runā un nebaidās eh, runāt konkrēti par sarežģītiem jautājumiem. Mēs eh, neslēpjamies, mēs esam godīgi, mēs esam tieši, tāpēc tieši izsakamies par nāvisodu un arī tieši runājam par imigrāciju Un mēs domājam, ka politiski korekta diskusija nevienmēr ir pareiza, jo tā neved eh, pie risinājuma. Šāds diskurs neveicina risinājumu meklēšanu. Dāmas un kungi, mēs gribam runāt godīgi un atklāti par šo faktu, ka mēs, eh, Ungāri, gribam, lai Eiropa eh, paliek Eiropa Eiropiešu, e, Eiropiešu kontinents. Mēs gribam, lai Eiropa būtu kontinents, kas pieder Eiropiešiem. Uh, es um, domāju, ka tas ir ļoti saskanīgi ar Eiropas uh, principiem un uh, to pauduši arī dibinātāji. Mums ir jāatbalsta darbspēku kustība, darba kustība, un tā ir viena lieta, un otra lieta ir imigrācija, kas nāk no Eiropas Savienības ārienes. Tas ir jānošķir. Un imigranti ir jānodala no patvēruma meklētājiem. Ir ekonomiskie imigranti, kas e, vienkārši meklē labāku dzīvi. E, Komisāra kungs, Timermans kungs, diemžēl Ungārijā mēs nevaram dot darba vietas pilnīgi visiem šādiem imigrantiem. Tāds ir dzīves fakts un mums ir skaidri jāsaka, ka tā tas ir ekonomiskā imigrācija ir problēma, kur mēs eh, gribam atrisināt savā veidā. Ungārijai un Eiropas Savienībai ir eh, dažādi iemesli, kā risināt ekonomiskās imigrācijas jautājumu. Es esmu pārliecināts, ka eh, priekšlikums, ko mēs izskatām šobrīd no Eiropas komisijas, kas nāk, ir absurds vai e, pat robežojas uz kaut ko nenormālu, tas ir vaiprāts un tas ir ļoti bīstami. Lūk, šeit, ka mēs paziņojam, lūk, problēma šeit nav, varam vārds vaļā un lai viss nāk iekšā. Bet e, šeit fakti runā pat, paši pa sevi. Imigrācija ir milzīgs izaicinājums saistīt, ja mēs e, salīdzinām ar 2010. gadu, imigrācijas skaits Eiropā ir palielinājies trīs reizes. Un ļoti īsā laikā šis, ja mēs saskaitām kopā nelegālos robežšķērsotājs, tad tas skaitlis pēdējos gados ir 20 reizes palielinājies. Mums jārunā par šiem jautājumiem atklāti, mums jādomā par to, kā pārskatīt esošos noteikumus, esošos vien, vienošanās starp dalībvalstīm, un katrai dalībvalstī ir jābūt tiesībām aizsargāt savas robežas. Tas būtu ļoti praktisks un ļoti pragmatisks risinājums. Es domāju, ka tas ir vaiprāts piedāvāt. Uh, kaut ko tādu, ka lūk, mēs laidīsim iekšā visus imigrantus Eiropā, un tad mēs ieviešam kaut kādas mākslīgas kvotas un dalām šīs kvotas starp dalībvalstīm. Kvotas ir tāds rīks, kas tikai piesaistīs aizvien vairāk cilvēkus, imigrantus Eiropai. Tas būs tā kā stimuls arī nelegāliem cilvēku tirgoņiem tas eh, stimulēs eh, cilvēkiem šķērsot vidusjūru, neraugoties ne uz ko. Es eh, esmu ļoti priecīgs, ka mēs par to diskutējam. Kvotu sistēmas vietā mums ir jādod iespēja dalību valstīm spriest pašām par sevi. Mums Ungāriem ir jābūt tiesībām pateikt, ko mēs gribam, vai mēs, un mēs esam kristieši. Mums ir kristīga vērtība, valdība Un patiesi patvērumu meklētāji vienmēr ir gaidīti, bet visi imigranti gan nē, jo īpaši ekonomiskie imigranti nav īpaši gaidīti. Ekonomiskie imigranti nav nekādi patvērumu meklētāji, viņi vienkārši grib labāku dzīvi. Nelegāla robeža šķēršošana ir noziegums un mums pret to ir jāvēršas. Ungārijai ir jāaizsargā savas robežas, jāaizsargā likuma vara. Mēs negribam eh, kļūt par galamērķa valsti nelegāliem emigrantiem. Dažas eh, valstis eh, saka, ka ir vajadzīga imigrācijas eh, politika. Viņi grib dzīvot ar imigrantiem, un mēs respektējam mm, šādu viedokli. Un šī iemesla dēļ mēs arī uzsākām apspriešanos ar cilvēkiem. Mēs esam sarīkojuši publisko konsultāciju, gribam uzzināt iedzīvotāju viedokli. Viens no deputātiem šeit teica, mm, runāja par šo konsultēšanos par nāvis sodu. Šajā jautājumā gan nenotiek nekāda publiskā apspriešana. Nekas tāds nenotiek Ungārijā. Ungārija nav parakstījusi nekādu dokumentu par to, ko mēs drīkstam runāt un ko mēs nedrīkstam apspriest. Mēs eh, neesam neko tādu runājuši vai parakstījuši eh, par to, ko mēs drīkstam apspriest vai nedrīkstam. Ir iestāšanās līgums starp Ungāriju un Eiropas Savienību, un tur nekas nav rakstīts tāds, ka mēs nedrīkstam apspriest kādu tēmu. Tur nav tādi drīkst un nedrīkst jautājumi. Ja ir kāds, kas grib mums norādīt uh, uz to, ko tad mēs drīkstam runāt Ungārijā, tāda norādīšana, tā ir uh, divināšanas līguma pārkāpums. Paraugoties uz patvērumu meklētāju pieteikumu skaitu, tad Ungārija ir otrajā vietā pēc IKP uz vienu iedzīvotāju rādītāju. Ja mēs eh, salīdzinām šo te skaitu, tad mēs esam otrajā vietā pēc Zviedrijas. Eh, Tāpat laikam mēs uzskatām, ka Rietumbalkāni ir ignorēti, un pirmajā eh, ceturksnī šajā gadā 43 tūkstoši 000 Eh, patvēru meklētāji bija kopumā, un 24 tūkstoši nāca no Kosovas iedzīvotājiem. Tātad 24 tūkstoši bija Kosovas iedzīvotāji, kas meklē patvērumu. Tad ir nepieciešams veicināt sadarbību ar migrantiem arī no Rietumbalkāniem. Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem arī, un arī Ukrainas konflikts ir kaut kas tāds, ko mēs nedrīkstam eh, aizmirst. Arī te būs daudz izaicinājumu. Tālāk par nāvis sodu. Šeit mēs nevaram likt galvas smiltīs. Mēs negribam dzīvot viduslaikos, kur ir kaut kādi tabū temati, kur mēs nedrīkstam apspriest. Šeit nav runa par nāvis sodu, bet gan par izteiksmes brīvību. Mums ir jārunā par nāvis sodiem arī. Bet jebkuras izmaiņas šai ziņā ir jāsaskaņo ar Eiropas eh, likumiem, ar konstitūciju, jāsaskaņo ar konstitūciju, tostarp arī Ungārijas konstitūciju. Bet eh, visas lietas nav ierakstītas, eh, iekalts akmenī. Noteikums izstrādā cilvēki, un, un cilvēki arī tos maina. Tā ir brīvība un tā ir demokrātija. Dāmas un kungi, lai arī ko jūs nedomātu, Tas ir jūsu personiskais viedoklis. Vai jūs esat komisārs vai premjers vai filozofs, jūsu viedoklis ir jūsu viedoklis. Tas pieder vienam cilvēkam. Un tas nav nekāds tāds atklājums, ko tagad šeit vēst lietu. Tas ir tiesības uz individuālu viedokli, un mēs cīnīsimies par izteiksmes brīvību kā izteiksmes brīvības fundamentālo vērtību ganz sicher gibt es keine göttlichen gebote die in den eu verträgen stehen herr minister. jā ir pilnīgi skaidrs nav nekāda dieva vārda kas būtu uh, eh, iekļauta eiropas savienības uh, likumos taču es zinu gan kādu bausli proti tev nebūs nokaut. das wort hat herr gonzles pons für die evp fraktion. muchas gracias señor presidente. gonzles pons kungs lūdzu. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Dažas politiskās grupas gribēja diskutēt, noturēt debats par Ungāriju. Mums nav iebildumi pret debatēm parlamentā. Bet mums ir iebildumi pret, pret uh, kādas Eiropas Savienības dalībvalsts politisko stigmatizāciju. Gribētu norādīt, ka Eiropas Tautas partijai nāves sots ir jautājums, par kuru nenotiks atkārtoti debates. Ir pilnīgi skaidrs, tas ir uh, demokrātiski pieņemts lēmums. Tieši tāpat kā cilvēktiesības jāievēro uh, visiem Eiropas valstīm kopā ir jāpārvar pagātnes kļūdas. Mums nedrīkst būt nekādas šaubas par to, ka Ungārija nodrošinās atbilstību pamatiesību hartai, kur nāvesots tiešā veidā ir aizliegts. Gribētu pateikties Orbán kungam par to, ka ieradāties, par to, ka uzrunājat parlamentu un ka aizstāvējat savu nostāju mūsu priekšā. Dāmas un kungi, imigrācija ir ļoti sarežģīta problēma. Tā ir problēma, kurā mums kā politiķiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs visi iebilstam pret ksenofobiju, pret rasismu, visi iebilstam pret to, ka kāds tiek vainots, bet Mm, šie cipari aug visām Eiropā, arī eiroskepticisms aug ne tikai Ungārijā, bet visā Eiropā kopumā. Un mēs maldīsimies, ja Ungārijas problēmā tiks uzskatīta par Eiropas problēmu. Jo šādi politiski paziņojumi pret Eiropu, pret uh, imigrantiem izskan arī Francijā, Itālijā, apvienotajā karalistē. Uh, Bet mēs šeit nevainojam Ungāriju. Paskatīsimies paši uz sevi, paraudzīsimies uz mūsu nespēju uh, panākt to, ka Eiropas vērtības cienī visi un ievēro visi. Galu galā šim parlamentam nav jābūt uh, tiesai un tiesnesim, kas spriedīs par dalību valstīm. Ja mēs tā rīkosimies, tas apdraudēs Eiropas Savienības pamatus. Paldies! Vielen Dank, Herr González Pons. Das Wort hat jetzt für die S&D Fraktion. Liels paldies gan Zales Panskongam, Nīdelmūra Lēra kungs tagad lūdzu SND. Hölgyeim és uraim, elnök úr! Liels paldies! Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, jums varbūt šķitīs dīvaini, bet man nav prieks par to, ka mūsu premjers ir ieradies parlamentā. Nesmu par to priecīgs, jo katru reizi, kad viņš ieradies, piecās reizes esam runājuši par apkaunojošu mūsu valdības politiku, un šī politika met ēnu uz mūsu valsti. Mūsu premjers atspoguļoja Ungāriju kā ksenofobisku valsti, bet var jums garantēt, tā nav. Mana valsts tāda nav. Šī valdība vienmēr iebilst pret Eiropas Savienības pamatprincipiem, tiek runāts par neliberālu birokrātiju, autokrātisku sistēmu, debates par demokrātiju kā tādu, kad mūsu premjers to nosauc par galīgām muļķībām. Nu, nav solidaritāte vērojama Ungārijā. Ungārijas um, tauta ir um, maldināta, viņi ir apdraudēti, tur, un tur pastāv bailes, jo Ungārijas valdība šobrīd zvejo labējo labējo balsis, viņa atbalstītāju skaits sarūk, tad, nu, ir jāpievērš uzmanība, ir jāpievērš arī labējo balsotāju balsis. Bet um, ne jau Ungārija ir jākaunās, bet uh, Ungārijas valdībai par savu politiku jākaunās ir. Paldies. Paldies Nīdermullera kungām. Tagad uh, vārds uh, Aldes politiskās grupas vadītājiem Ferhofštata kungam. Priekšsēdētāji, sākumā gribēju uzklausīt Orbanu kungu pirms iesaistos debatēs. Varu teikt, ka viņš pie mums ir ieradies turpināt provokācijas, kuras dzirdējām jau pēdējo mēnešu laikā, gan Ungārijā, gan ārpus Ungārijas. Neliberāla valsts pirmā provokācija, nu jā, arī tātad krīzes laikā ar Ukrainu un tika slēgts enerģijas vienošanās uh, ar Putinu. Otrā provokācija, treškārt, trešā provokācija nāves sots. Nu nav jau, protams, Orban kungs jums jāmaina viedoklis. 1. maijā valsts rādio Ungārijā jūs paziņojāt, ka jūs vēlaties panākt, ka katra dalība valsts pati var lemt par nāves sodu atjaunošanu ka tas nav Eiropas jautājums. Tagad jūs to apstiprinat? Nē, tas ir Eiropas jautājums. Tas nav dalībvalstu kompetences jautājums. Tas ir Eiropas Savienības un Eiropas civilizācijas jautājums. Un nobeigumā. Pats arī tikko apstiprinājāt vēlreiz, atkārtot vēl kādu provokāciju. Jūs teicāt, nē, nē, mēs tikai veicam valsts konsultācijas par migrāciju. Nu, valsts konsultācijas tiešām tas ir tas, kas uz šī papīra, nu, jāpalasa, Pilnīgi citi jautājumi te tiek piedāvāt. Septītais jautājums. Vai jūs atbalstītu Ungārijas valdības striktāku imigrācijas regulējumu īstenošanu pretā Briseles vājajai politikai? Tad Ungārija pret Briseli. Te. Tālāk, trešais jautājums. Nu, neticams pilnīgi jāsaka imigrācijas jautājuma nepareizā pārvaldība no Briseles iespējams ir saistīta ar pieaugušo terorismu. Tad Briselē tiek rādīts ar pirkstu Brisele un Eiropa vainīgi par terorismu. Un jūs tagad pats apstiprināt, ka šīs ir tās nacionālās konsultācijas. Nu, šādi šie retoriskie jautājumi tur jau atbilde ir uzrakstīta, nav jau nepieciešams tiem nemaz atbildēt. Un nobeigumā viena lieta ir uh, uzbrukt migrantiem, no otras puses padomāsim par Ungārijas bēgļiem, kas devās prom no savas valsts komunisma dēļ 56. gadā, un kā viņus uzņēma atvērtām rokām pārējās Eiropas tautas. Tagad eh, zaļo politiskās grupas vārdā eh, izteiksies Sargentīnī kundze. Ja, Eh, eh, Frau Sargentini, einen kleinen moment. Sargentini kundze, īsu brītiņu vēl. Es eh, pirms šīs runātā kārtas norādīju, ka zilās kārtas jautājumi netiks atļauti. Voorzitter, woorden kunnen als bloemblaadjes zijn, maar woorden kunnen ook als kogels zijn. En wij zijn hier allemaal. Priekšādātāji vārdi var būt kā lodes. Mēs visi esam politiķi. Mēs strādājam kā politiķi ar vārdiem. Uh, Tas, eh, ko teica Orbana kungs, bija tāda kā ložu kārta, ko viņš pret mums raidīja. Uh, Mēs, protams, nevēlamies, lai vārdi kļūtu par aizsegu, bet, ja vārdi kļūst par lodēm, tad citiem cilvēkiem ir jārēģē, un ja viņi nevar rēģēt ar vārdiem, tad viņi rēģē ar darbiem. Tieši to jūs arī mēģinat izdarīt, jūs mēģinat uzkurināt mūs ar savām runām par nāves sodu un par to, ka vajadzētu organizēt publiskas aptaujas. Uh, Ja mēs e, uzklausām to, ko jūs teicāt par migrāciju un par komisijas plāniem, jūs teicāt, ka mums nevajadzētu atvērt slūžas. E, cilvēks, kas izmanto šādus izteikumus, tas provocē agresiju, un es uzskatu, ka no premjera puses tas ir absolūti bezatbildīgi. Paldies, e, tagad pie politiskajām grupām nepiedarošais deputāts Mājera kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, eh, priekšsādētāja kungs, ja jūs vēlaties nāk klajā ar politiskiem paziņojumiem, tad to vajadzētu darīt no plenāsēžu zāles, nevis no prezidija, un vajadzētu izmantot runāšanas laiku, tā, tāpat, ko dara eh, parastie deputāti. Eh, mums visiem navasoda aizliegums ir pilnīgi skaidrs, bet kāpēc tad mēs īsti par to šodien diskutējam? Atcerēsimies par to. Galu galā mēs. Uh, Eh, runām nevis par faktu, bet par runām. Šķiet, ka tā ir tāda histēriska reakcija, eh, ko eh, piedzīvo šeit kreisā puse šeit zālē. Īsnībā šeit ir runa par ko pilnīgi citu. Te ir runa par to, ka labēji valdībā nav apmierinoša un nav pieņemama. Un tas ir īsts skandāls. Šī nav pirmā reize, kad mēs diskutējam par Ungārijas gadījumiem un vēlamies iejaukties suverēnas valsts darīšanās. Kaimiņu valsts Austrija jau ir saskarusies ar ļoti sliktām situācijām ša, šajā jomā. Ja jūs vēlaties iejaukties, tad vajadzētu padomāt arī par Kipru un Grieķiju. Šajās valstīs šī iejaukšanās ir vajadzīga. Jūs varbūt esat sajaukuši šeit valstis. Tagad eh, Zajerkungs, Tautas partijas grupas vārdā. Elnök úr, tisztelt eh, miniszter! Priekšsēdētāja kungs, premjera kungs. Šīs debats ir tieši tādas pašas kā iepriekšējās. Tās ir tā kā starp diviem kurliem cilvēkiem. Mēs neklausāmies viens otru. Norštata kungs negribēja klausīties Orbana kunga argumentus par to, ka esam kristīgie demokrāti, esam atvērti patiesiem um, patvērumu meklētājiem, to es negribēju dzirdēt. Jūs tā vietā atsaucāties uz 56. gada bēgļiem, nu, tas tāds politiski motivēti argumenti. Vai jums, vai Hofštata kungs, vai jūs domājat, ka jūs esat demokrāts? Jūs jau atsaucāties uz um, konsultāciju aptaujas anketas jautājumiem. Mēs uzdiem pilsoņiem Ungārijā, nu, piemēram, vai vajadzētu kaut kādas striktākas normas. Nu, kur tad tur ir pretrunas ar demokrātiju? Un nu, es jau zinu, ka šie retoriski jautājumi no manas puses jūs neklausīsieties, tad atbildi arī negaidu. Bet tā tiešām ir saruna starp diviem kurliem cilvēkiem. Uh, Visi tie, kas mums uzbrūk, es saprotu, ja jūs esat uh, kādreizējās, uh, kādreizējās kol koloniālās valstis, un tad visa šī imigrācijas kultūra ir atšķirīga. Ungārija savukārt nav radusi pie migrācijas. Jūs nepārzināt mūsu situāciju, jūs nezināt, kāda ir situācija tad, kad tūkstošiem cilvēku ierodas uz uh, robežas, un tad nevar nošķirt uh, ekonomiskos migrantus no reāliem patvērumu meklētājiem. Ungārija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā aiz Zviedrijas attiecībā uz saņemto patvēruma pieteikumu iesniegumu skaitu. Mēs gribam izmantot savu pieredzi Eiropas politikā. Kur ir problēma? Es redzu, ka jūs kratāt galvu, uh, Bet ko tad es īsti tādu pateicu, ko es nepareizi pateicu? Pirms 20 vai 30 gadiem jūs pieņēmāt nepareizos lēmumus migrācijas politikā, un mēs nevēlamies atkārtot šādu kļūdu. Mūsu tradīcijas un kultūras ir atšķirīgas, un nu, mums ir jābūt piesardzīgākiem attiecībā uz mūsu politiku, lai izvairītos no ksenofobijas miermīlīga līdzpastāvēšana ir svarīgs jautājums Eiropā, un tādēļ mums ir jārada attiecīgi tam nosacījumi. Paldies! Tagad eh, sociāldemokrāta grupas vārdā Vaidenholzer kungs. Priekšādātāja kungs, premjera kungs, varētu rasties iespējas, ka jūs uh, gribējāt eh, vienkārši uzstāties Eiropas parlamentā, tāpēc jūs nācāt klajā ar šādiem izteikumiem. Uh, Jums ir vajadzīga šādas uzstāšanās, jo savādāk jūs, jūs nespējat nevienu vairs provocēt. Jūs uh, visbiežāk izsakāties um, ar šādiem asiem izteikumiem, bet uh, šis parlaments nav nekāda skatuve. Mēs gribētu zināt, kāda ir uh, jūs attieksme pret Eiropas Savienību, ko jūs darāt, lai apkarotu korupciju jūsu valstī. Kā jūs varat izskaidrot to, ka tik daudz Ungāru strādā citās dalībvalstīs? valstīs? un eh, kā jūs eh, mēģināsiet uzlabot eh, samierināšanās atmosfēru jūsu valstī. Šos jautājumus mēs jums uzdodam, tāpēc, ka mēs esam Ungārijas draugi, un mēs saprotam, ka Ungārijai ir ļoti liels ieguldījums Eiropas mieru nodrošināšanā, ko mēs augstu vērtējam. Tagad liberāļu politiskās grupas vārdā Mišela kungs. Jā, priekšādātāja kungs, komisijas vicepriekšādātāja kungs. Orbana kungs, jūs sakāt, ka jums patīk frank, uh, godīgums. Tas uh, labi tā sakrīt, es gribu ar jums runāt godīgi. Jūs uh, darbojaties autokrātiskā stilā, kas absolūti neatbilst Eiropas demokrātijai. Aritmētiskais vairākums Orbana kungs ir demokrātijas priekšnosacījums, taču tas nekad nav uh, pietiekams priekšnosacījums. Uh, Realitātē jūs uh, izmantojat uh, vairākuma tirāniju. Jūs uh, izmantojat to, ka jūs varat darīt pilnīgi visu, tā skaitā uh, jūs varat apspiest minoritāti, tātad valstis, kas runā, pre, valstis, kas runā pret jums. Uh, Jūs izvēlaties dažādas manipulācijas, jūs vēlaties nodrošināt leģitimitāti jūsu uh, nicinošajiem izteikumiem, un tas skaidri norāda uz jūsu metodēm, kas absolūti runā pretī mūsu līgumu garam un burtam. Jūs izmantojat demagoģiskus un kaitinošus uh, izteikumus, un šādā veidā jūs pilnīgi uh, apsūdzat tiesiskumu un demokrātiskas valsts principus. Jūs veicinat rasismu, ksenofobiju, neiecietību. Jūs eh, slavinat uh, autoritārus režīmus, jūs samazinat preses brīvību un tiesnešu neatkarību. Jūs praktizējat arī ļoti uh, bīstamu iebiedēšanas taktiku. Jūs dedzinat mūsu vērtības, jūs absolūti neņemat vērā vissvētākos Eiropas Savienības un tiesisku valsts principus. Jūs īstenībā šeit uh, pazemojat ļoti lapnu tautu, jūs to pakļaujat to totalitārismam. Timermana kungs, mums ir jāsauc pie uh, Mums visi Eiropas humanisti, mums ir jāvēršas pret cilvēkiem, kas uh, bradā ar kājām mūsu institūcijas un kas vēlas piekļūt pie absolūtas varas. Paldies! Tagad zaļo politiskās grupas vārdā Lunačekas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, premjera kungs, dāmas un kungi. Divas lietas sākumā. Šai nav jābūt debatei par kreisiem vai labiem spēkiem. Mums jārunā par pamatiesībām Eiropas Savienībā un tam ir jāskan no mums visiem. Mēs kā zaļie kritizējam pašu savu valdību. Un arī tas nav saistīts ar kreisiem vai labiem spēkiem. Nē, nē, te mēs runājam par Eiropas Savienības kopējām pamatvērtībām. Par migrācijas aptaujas anketu, ko Urbana kungs ir nosūtījis saviem pilsoņiem, kas tiešām veicina um, tātad stereotipus un pret Eiropas sentimentu. Jūs kā runājat par ļoti labo ekonomisko izaugsmu, kas bijusi jūsu valstī, bet kādēļ tad aptuveni 500 tūkstoši cilvēku pēdējo dažu gaitā ir devušies prom no Ungārijas, meklējot darba vietas vai labāku dzīvi citās dalībvalstīs? Un tas ir divreiz lielāks uh, skaitlis nekā cilvēki, kas atstāja 58. gadā, kad bēga no diktatūras. Kādēļ jūs negribat ļaut studentiem uh, Uh, doties prom no valsts, uh, norādot, ka, ja viņi nepaliek Ungārijā, jāatmaksā mācību maksa. Nu, varbūt tad uh, aptaujas anketu šādu vajadzētu pilsoņiem nosūtīt, saprotot, kā saglabāt savus pilsoņus un strādāt savas valsts labā, lai tā vietā, lai dotos no tās prom. Paldies. Tagad Tautas partijas grupas vārdā Szagorkunga Márts. Azt gondolom, hogy minden... Paldies! Jāsaka, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs domātu par to, kas eh, ir sasniegts Eiropā, un lai mēs to nepazaudētu. Un bez tam ir ļoti svarīgi, lai mēs domātu par kopīgo vērtīgu saglabāšanu. Tajā pat laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka viena no senākajām Eiropas vērtībām ir uh, vārda brīvība. Mums nevajadzētu to aizmirst. Eiropas Savienība pasaulē tiek uh, slavēta par to, ka mēs spējām um, diskutēt uh, balstoties uz objektīviem faktiem un uh, par prasmi pārliecināt ar argumentiem. Dāmas un kungi, es esmu pārliecināta, ka tās ir vērtības, kas mums noteikti jāsaglabā. Igen, pad... Un eh, mēs eh, nedrīkstam eh, radīt tādu iespaidu, ka mēs cilvēkus kauninam un pat valdības kauninam tikai par to, ka mēs tā kā liekuļojam paši pret savu demokrātiju. Mums ir jāiestājās par ļoti skaidrām, skaidrām definīcijām. Lunačeks kundze no Rumānijas 3 miljonu cilvēku ir aizbraukuši, bet par šādām tēmām mēs nerunājam Rumānijas sakarībā. Kāpēc un Ungārija ir likta uz kauna beņķa. Arī Slovākijā ir līdzīga situācija, kaut arī uh, tur kaunināti publiski ir tikuši ļoti daudzi. Bet tur, protams, ir sociālistu valdība, un tāpēc jūs par to nerunājat. Paldies, tagad vārds Uēlī e, uh, kungām sociāldemokrātu. Paldies, priekšsēdētāji, vice prezidenta kungs. Es esmu Ungārs un es esmu sociāldemokrāts un eiropietis, un šo iemeslu dēļ gribētu skaidri pateikt. Orbāna kunga valdība nav Ungārija to, kā mūsu valsti raksturo Orbāna valdība, ir kauns, bet es gribētu teikt, ka Ungārijai ir arī savādāka sēja nekā tikai tā, ko apraksta Orbāns. Ungārijas premjerministrs nav tik daudz noraizējies par nacionālām konsultācijām, nāvis sodu vai imigrāciju. Viņš runā par desmit miljoniem eiro gadā, kas atbalsta uh, un uztur sistēmu mūsu valstī, kas tiek izmantota, lai šķeltu Ungārijas sabiedrību. Premjerministra, nerunājiet manā vārdā un nerunājiet simtiem tūkstošu Ungāru vārdā, kur ir pametuši valsti, un nerunājiet to cilvēku vārdā, kuri man. Uh, pieprasīja uzdot jautājumu šeit un uh, saplēst šo anketu, jo tā ir provokācija. Paldies! Tālāk Alda grupas vārdā Bikstrops kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cik ilgi Orbana valdība joprojām eh, sūtīs šausmu viļņus pār Eiropai, nedemokrātiska, diskriminējoša rīcība, un kuro reizi jau mēs šeit parlamentā diskutējam par Ungāriju simto? Orbana kungs, vai jums tiešām sagādā baudu izaicināt tās vērtības, uz kurām mēs esam balstījuši un cēluši Eiropas Savienību? Pēdējā ideja eh, atjaunot nāves sodu un izsūtīt ksenofobu formulāru iedzīvotājiem, tā ir provokācija. Ungāri ir Eiropas Savienības pilsoņi, un es jums eh, varu garantēt, ka šajā parlamentā lielākā daļa uh, cilvēki iestāsies par Ungāru tiesībām, kaut arī jūs šīs Ungāru tiesības eh, liekat zem akmens un spļaujat tam virsū. Ungārija Ungārijā ir eh, dzīvojis 19. gadsimta eh, varenākais rakstnieks, un es uzskatu, ka viņš ir iestājies par ikvienu cilvēku pamattiesībām, un viņš, viņam vajadzētu būt jūsu, e, jūsu ideālam. Paldies. Tālāk e, zaļo grupas vārdā Javor kungs lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr, miniszterelnök. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministri. Mums ir kopīgas Eiropas vērtības, un tā vietā, lai pārliecināt savus partnerus, jūs uh, sakat, ka uh, Fidesz ir kā uh, sargs, kas pasargā uh, valsti no ekstrēmismu izpausmēm, bet varbūt jūs pamanīsiet, ka jūs pats tuvinaties uh, ekstrēmismām. Un Šīs dienas debatas vēlreiz eh, pierādīja to, ka arī jums nāksies stāties priekšā faktiem. Stratēģija nav izstrādāta. Jūs paudāt daudzus radikālus eh, viedokļus un paziņojumu, bet patiesībā jūs panācāt to, ka jūsu eh, vēlētāji ir pieraduši jau pie šīs retorikas. Un vienīgā lieta, ko mēs redzam, kas ir konsekventi jūsu valdībā, ir Uh, korupcija valstī un citas problēmas. Premjerministri, jūs gribētu uh, būt uh, Ungārijas avangardā, bet diemžēl tādu jūs kā tādu neatcerēsies. Paldies! Paldies! Tālāk Gāls kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, bija uh, zilā kartiņa, un žēl, ka jūs neļāvāt uzdevāt šo jautājumu priekšsēdētāji, jo šeit ir izskanējis tik daudz mālu, un es domāju, mums ir jādod iespēja tos atmaskot. Pavisam īsi konsultācijas par nāvis sodu atjaunošanu Ungārijā nenotiek. Uh, jo pats stils nav nosaucams par konsultācijām. Attiecībā uz bēgļiem, eh, Ferhofštāt kungs, mēs vēlamies izšķirt starp nelegāliem ekonomiskajiem imigrantiem un bēgļiem. Tas mans komentārs Ferhofštāt kungam. Tālāk uh, par. Um, darbspēku brīvu pārvietošanos. Tas ir atbilstoši Eiropas Savienības akī. Kādēļ jūs kritizējat mūsu premjerministri, ja cilvēki izmanto šo iespēju brīvi pārvietoties un um, brīvi strādāt jebkur Eiropas Savienības dalībvalstī? Es nesaprotu. Es nesaprotu, kādēļ jūs spriežat uh, par mūsu morālu, Vikstrēms kundze kā jūs uh, varat uh, uzstāties kā uh, morālo vērtību sārdz visā šajā parlamentā? uz kāda pamata. Tālāk par imigrācijas situāciju. Mēs redzam, ka imigrantu skaits, kas iebrauc mūsu valstī, ir pieaudzis divas reizes. Protams, mūsu cilvēki tādēļ ir noraizējušies. Jautājums, kas cilvēkiem ir uzdots, ir, ko viņi izjūt un kā viņi uztver šo imigrantu pieplūdumu. Un tad viņi var atķeksēt, vai viņi piekrītam vai nepiekrīt. Um, Un es domāju, ka tā ir demokrātiskā brīvība un demokrātisks process, kā iegūt cilvēku eh, viedokli. Jā, eh, mēs eh, varbūt neuzdodam šos jautājumus tādā uvolētā Briseles koridoros pierastā retorikā, bet mēs gribam zināt, ko reāli cilvēki domā un runā uz, uz ielām un ko viņi Kāds ir viņu viedoklis? Simtiem tūkstošu ungāru pilsoņu ir parakstījuši vēstuli, un žēl, ka tā netika nolasīta, jo lielākā daļa. Ungārijas iedzīvotāji uzskata, ka šī diskusija ir lieka. Tagad Silvas Perēras, kam vārds sociālistu un demokrātu partijas vārdā. Diemžēl uh, premjerministrs Orbāns nav ieradies šeit parlamentā, lai sniegtu skaidrojums un apliecinātu uzticību cilvēku tiesībām un Eiropas uh, tiesību normām. Un, uh, Eh, tagad eh, tiek eh, maskēti šie draudi, ko viņš izsaka Ungārijā ar cilvēktiesību aizsardzību. Un, diemžēl, par Orbana līdzdalībniekiem ir kļuvuši arī deputā, daļa deputātu un grupas, proti Eiropas tautas partijas grupa. Un uh, Uh, runājot par nāves uh, soda atcelšanu, šeit arī nevar uh, jaukt debats un tabū Tāpat ir uh, pa, uh, pamat uh, tiesību hārtas un Eiropas Savienības līguma pārkāpumu, un jūs saņemsiet atbildi no Eiropas Savienības tādu, kādu esat to pelnījuši. Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, tagad uzstājas Petir kundze. Paldies priekšsēdētāji, cilvēka dzīvības aizsardzība un cilvēcisko vērtību aizsardzība ir Ungārijas uh, valdības uzdevums, un tas ir ierakstīts arī konstitūcijā. Lūdzu, runājiet uh, tālāk, uh, kundze. Tūkojums bija nodrošināts. Ja jūs nerunājat, tad jūs arī neviens nevar iztulkot cilvēka dzīvības aizsardzība un cilvēcisko vērtību aizsardzība ir Ungārijas valdības politika, un tas ir ierakstīts arī konstitūcijā. Man ir jānorāda, ka šīs uh, vērtības nesaskan ar manām vērtībām. Es uh, pārlasīju uh, Viktora Orbāna izteikumus un neatradīju nekādus tādus paziņojumus, par ko viņu tagad nosoda tie, kuri nevar sakaut Viktoru Orbānu vēlēšanās, tagad šādā veidā apliecina savu vājumu. Viktors Orbāns aizsargā savas tautas intereses. Es nesaskatīju šajā runā neko tādu, kas teikt, ka viņš grib aizvērt valsts durvis uh, bēgļiem. Uh, un vienkārši viņš pauda nepārāk iebildums pret Eiropas Savienības migrācijas stratēģiju. Tāpat viņi nevar sodīt par to, kā ir uzsākts uh, publiskas konsultācijas par svarīgiem jautājumiem, jo uh, es uzskatu, ka arī sociālistu premjerministriem būtu jāmācās no šādas piemēra, un uh, viņi atsakās organizēt referendumus, pat ja to pieprasa trešā daļa vēlētāju. Tagad Zāles kungam vārds. Paldies! Es devu vārdu Cālas kungam. Lūdzu, vārds jums. Ďakujem pekne. Som veľmi prekvapený v tejto diskusii. Paldies. Es biju tā pārsteigts uh, no šīs diskusijas un Eiropas tautas partijas pārstāves Vēberas paziņojums arī mani ļoti pārsteidza. Tika apgalvots, ka Ungārijā ir nodrošināta ekonomikas izaugsme, un tas būtu tas pats, kas teikt, ka Ķīnā cilvēku tiesību pārkāpumi ir piedodami, jo Ķīna ir ekonomiski ļoti ietekmīga valsts. Runājot par Orbāna darbību mēs konstatējam, kā tiek pārkāptas uh, minoritāšu tiesības ļaunprātīgi, tiek izmantots tas fakts, ka uh, viņam ir vairākums uh, parlamentā. Uh, piemēram, tiek uh, Putins uh, kritizēts par minoritāšu tiesību pārkāpumiem. Mums un uh, šāda situācija nav pieļaujama Ungārijā. Es nerunāšu par eh, nāves sodu diskusijām, jo tas ir tikai attaisnojums, lai uzbruktu Ungārijai. Mēs jau to tā vairāk kārtīgi dzirdējām. Priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētājs eh, Tīmērmanis eh, pieminēja tiesību hartu, bet jāsaka, ka pirmajā punktā šajā pantā ir konkrēti pateikts, ka Eiropas Savienības uh, galvenais mērķis ir tiesības uz dzīvību, bet vairumā dalību valsts tas netiek ievērots. Priekšsētāji varbūt jūs atceraties, ka brīdī, kad parakstījām Romas līgumu, nebija neviens demokrātisks valsts Eiropā, kura pats ciestu nedzimušo bērnu nogalināšanu. Ja jūs um, gribat izmantot Eiropas Savienības līguma 7. pāntu, tad varbūt vajadzētu to piemērot vispirms attiecībā pašiem pret sevi. Paldies! Paldies, tagad vārds Alde grupas vārdā. Pagazaut un do. Paldies, priekšsēdētāji. Vissvarīgākie jautājumi ir tie, uz kuriem ir jāatbild visu savu dzīvi. To ir rakstījis Andors Mārojas, izcils uh, ungāru rakstnieks. Viņš uh, cīnījās pret komunismu, pret nacismu, viņš uh, bija, uh, pameta komunistu Ungāriju un uh, pārcēlās uz dzīvi Amerikā. Es, ne, es domāju, ka viņš nevarētu iedzīvoties uh, Orbāna Ungārijā bet eh, tagad Ungārijā tiek uzdoti ksenofobā veidā šie jautājumi, un es gribētu šeit atsaukties uz Šandora Māroja rakstīto, kad viņu vajāja, kad viņu gribēja nogalināt, viņš saņēma aizsardzību. Politika, manipulācijas, kas šobrīd notiek Ungārijā un ko īsteno Ungārijas valdība, ir tiešām satraucoši Eiropas tautas partijai Eiropas Savienībā ir jābūt godīgai un jāatzīst, ka šāda situācija ir nepieņemama. Lūdzu, uh, Weber kungs, nepieļaujiet neko tādu. Tagad uh, Maragal kungam vārds zaļo grupas vārdā. Sí, escuchar a todo el mundo, sí. También a... Jā, Es klausījos visos, kuri uzstājās. Esmu klausies arī premjēra Orbāna teiktajā. Vai viņš tiešām sagaidīja šādus izteicienus uh, korik kritiku, eh, nāves sots, eh, attieksmi pret imigrantiem un bēgļiem. Eiropas tautas partijas grupai būtu jāuztrauc par uzbrukumiem demokrātie. Šeit tiek runāts par Ungārijas ekonomiku, bet tas ir nepieņēmami, ir nepieļaujami šādas ksenofobas eh, kampaņas, ko realizē arī manā valstī tautas partijas grupas deputāti mm vēlēšana kampaņas laikā mēs nevaram pieļaut cilvēku tiesību pārkāpumus nekur pasaulē un vēl jau mazāk mūsu pašu mājās. Mums ir pienākums uh, norādīt uz šādām problēmām un ja kādā valstī uh, rodas šādas problēmas, Spānijā vai citvietā uh, pamata demokrātijas problēmas, tās ir jārisina arī Katalonijas iedzīvotāju tiesības ir jārespektē. Tagad vārds Karvau. Grazie, prezidente Šulc. Paldies, eh, prezidenti. Orban kungs ar šāda veida valdību ir skaidrs, ka Ungārija virzās atpakaļ. Tā ir autoritārā valsts. Viss sākās ar brīvās preses apspriešanu, nevalstisku organizāciju darbības ierobežojumiem, un tagad mēs jau runājam uh, par nāves soda ieviešanu šai valstī. Kā tas ir iespējams vai tiešām uh, mēs nonāksim līdz raganu medībām Ungārijā? Kāds uh, saņēma draudus nesen no bijušā uh, Jobik deputāta. Vai tas ir kaut kas pieļaujams? Andres Juliāno ir uh, jauns uh, cilvēks un atrodas ļoti dīvainā, nenormālā situācijā, un viņš ir sa uh, saņēmis draudus, mums šis cilvēks ir jāaizsarga priekšsēdētājs. Līdz ar to esam pabeiguši debats un brīvā mikrofona procedūru. Un es uh, saprotu, ka jūs vēl vēlaties uzstāties. Nu, lūdzu, ja jūs vēlaties runāt. Es gribu pateikties visiem uh, runātājiem, kas uzstājās no Itālijas, Skandināvu valstīm, Vācijas. Es nekad nebūtu uzdrošinājies tā runāt par viņu valstīm un viņu uh, tautām priekšsēdētājs. Uh, uh, vai tā tad lūdzu vārds jums atkal vēlreiz? Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő. Priekšsēdētāj kungs godātie Eiropas parlamenta deputāti, mums ir franču, vācu, itāļu, skandināvu, Baltijas valstu deputāti ir uzstājušies. Es nevienu vārdā nesaukšu, bet es gribu teikt, ka nekad neuzdrošinātos tā runāt par šādu, šādi par jūsu valstīm tautām, nācijām, es to vienkārši nespētu izdarīt, es, man to neļautu sirdsapziņa. Un Eh, šeit ir eh, valstu pārstāvi, kas ir uzbrukuši Ungārijai. Un es gribu runāt par Ungāriju un mūsu pašcieņu. Runājot par eh, Eiropas parlamenta deputātiem no Ungārijas, es negribētu komentēt viņu izteikumus šeit, jo nevēlos pārvērst Eiropas parlamentu par uh, vietu, kur notiek Ungāru iekšējās debates. Diemžēl uh, Ungāru deputāti paši savai valstī uzbruka šajā parlamenta zālē un norādot to, ka Ungārijai nevajadzētu sniegt vairs ekonomikas, ekonomikas atbalstu, jo tā to nav pelnījusi. Dāmas un kungi, jūs runājat par neliberālu demokrātiju, šis jēdziens šeit izskanēja. Es gribu teikt, ka liberāla ekonomika 2008. gadā e, izrādījās darboties nespējīga, jo tad izcēlās krīze. Es domāju, daudzi no jums ir redzējuši, lasījuši Andoru Māroju, un man prieks par to, bet vai jūs varētu mums tagad paskaidrot, uh, kādā laikmetā šis uh, dižais ungāru autors rakstīja savus darbus. Mišel kungs, jūs runājāt par demokrātiju un atbildot uz jūsu komentāriem gribu tik te, teikt, ka esmu kandidāts vēlēšanās sešas reizes, trīs reizes cietu sakau, trīs reizes mani ievēlēja un tāpat liberāļu grupas uh, vadītājiem arī gribu atbildēt Es saprotu, kāda ir jūsu situācija, kāda ir jūsu motivācija, jo Ungārijā liberāļi bija ietekmīga partija, kam bija liela ietekme arī komunisma ēras beigās, bet tagad šī partija ir praktiski pazudusi no politiskās ainams. Es saprotu, ka tas uh, ir trieciens Eiropas liberāļiem, bet nu nevajag vainot Ungārijas vēlētāju šai situācijā. Uh, tiem, kas uh, iebilst pret mūsu rīkoto aptauju. Liberāļu grupas uh, priekšsēdētājs uzskatīja, ka nedrīkst uzdot jautājumu, vai es uz uh, atbalstāt uh, Ungārijas uh, valdības politiku attiecībā par, pret Briseles īstenoto politiku un vai jūs vēlaties padarīt stingrākus imigrācijas noteikumus. Uh, Mums, es gribu teikt, ka mēs esam uzņēmuši uh, bēgļus, ievarojot mūsu likumdošanu, mēs esam spējuši šo situāciju pārvaldīt, bet pēc tam Eiropas Savienība piespieda mums mainīt mūsu likumdošanu, un mēs esam piedzīvojuši milzīgu ekonomisko migrantu pieplūdumu. Ja šie noteikumi nebūtu mainīti, mēs šādas problēmas priekšā neatrastos jau ir pagājuši 3-4 gadi kopš šā brīža, un varbūt mums vajadzētu izdarīt kaut kādus secinājumus un mācīties no kļūdām. Tālāk ir bijušas garas debates šeit par nāves sodu, par ekonomiskiem migrantiem, un uh, Eh, prieks par to, ka vismaz mērķis ir izpildīts, ka esam stākuši debatas un Eiropa ir spērusi savu pirmo soli šajā garajā ceļā. Paldies! Es vēl došu vārdu apgrieztā secībā politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms uzstāsies par Elī kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Par eh, cilvēktiesībām runājot, par eh, runas brīvību, vārdu brīvību, kā arī tiesību sargājošo iestāžu neatkarību, tie ir, varētu teikt, trīs vaļi, uz kuriem balstās eh, Eiropas Savienība. Un nāves soda atcelšana Eiropas Savienības dalību valstīs bija viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Tas bieži vien ir tieši tas, ar ko pasaulē saista Eiropas Savienība, ka mums netiek izpildījis nāves sots, un mums tas arī netiek piespriests. Uh, Kurp jūs ejiet? Iespējams, ka e, tam ir savi iemesli, kāpēc tādā vai citā dalību valstī atkal tiek diskutēts par nāves sodu atjaunošanu. Bet e, kāpēc jums šķiet, ka ir jāatkāpjas soli atpakaļ attīstībā un nevis iet uz priekšu? Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir pievienotā vērtība un ir tādi jautājumi un tādas vērtības, par kurām mēs nedrīkstam smieties un kuras mēs nedrīkstam likt uz spēles. Paldies par Elī kundze, Hausas kundze. Jā, galu galā In Ungārijas pilsoņiem būs jāizlēmj. Ja, vai viņi vēlas, lai uh, Viktors Orbāns viņus pārstāv vai nē. Es arī esmu daudz pētījusi Ungārijas vēsturi, un es ceru, ka Ungāri vēl zina, kādēļ viņi ir izšķirušies par uh, Eiropas uh, brīvību un pret uh, nacionālismu, par ko šeit notika debates, bet mums visiem uh, vajadzētu būt satrauktiem par šistu, šo situāciju. Gribu piekrist uh, Vēbers kundzei, ka uh, šis, uh, šī anketa uh, ir. Uh, kaut kas bīstams Eiropā, jo šeit ir ne tikai aizskaroši izteikumi, bet gan nauda, eh, naida kurināšana, eh, kas atsauc atmiņā to, ko manā valstī darīja eh, nacionālsociālisti un kā tas uh, pēc tam ietekmēja visu Eiropas kontinentu. Un tagad Eiropas Savienībā 2015. gadā mums tas būtu, eh, šī situācija būtu jārisina, un tas attiec gan uz Ungāriju, gan uz citiem, kam ir līdzīgas problēmas. Paldies, tagad vārds Cimers kundzei. Orbán kungs, es vēlos jums skaidri iebilst. Neviens šeit no mums nekritizē Ungāriju kā valsti vai tās nekritizē tās iedzīvotājus. Mēs kritizējam jūsu politiku, jūsu izteikumus, jūsu personību, jūsu uh, rīcību. Man ir tagad rodas tāds iespējas, ka uh, jūs šeit esat ieradies, lai izmantotu Eiropas parlamentu, lai pēc tam varētu atgriežoties mājās teikt, es šā parlamenta priekšā ierados, kuri jūs aizstāvēt, jo viņi gribēja jūs kritizēt. Bet mēs kritizējam tieši jūs, nevis jūsu valsti. Uh, jo mēs uh, gribam, lai uh, tauta pati var izšķirties par savu nākotni, un mēs vēlamies, lai Ungārija būtu tikpat solidāri pret bēgļiem, kā to, kādi esam mēs, bet to nevar uh, darīt ar šādiem jautājumiem, kas ir nedemokrātiski un šādas nostājas mēs joprojām noraidām. Bitē, Par Hofstāt kungs, lūdzu. Es e, vēlētos griezties pie komisijas ar jautājumu. Varbūt, ka vajadzētu mazliet papētīt e, visu Orbán kunga teikto, jo, manuprāt, ir problēmas dažās viņas sniegtajās atbildēs uz izskanējušiem jautājumiem debatēs. Es domāju, ka e, demokrātiski ka pārvaldība Ungārijā vajadzētu to papētīt. Mēs e, nevaram tiešām bezgalīgi turpināt debats par Ungāriju. Komisijai ir jāsagatavo iniciatīva, ko tā prezentētu parlamentam un padomēji. Mēs tagad rīkosimies šādi. Mēs nevaram bezgalīgi turpināt debatēt, uh, Tas bija pirmais. Un otrs, eh, Orban kungs, eh, jūs neatbildējāt uz dažādajiem izteikumiem un komentāriem. Piemēram, Timerman kungs ir atbildīgs par terorismu. Tas ir jūsu um, izsūtītajā formulārā trešais jautājums. Jā, protams, eh, Ungārijā tiešām jūs teicāt, ka Ungārijā liberāļu uh, partija neieguva atbalstu. Kas ir Fidesz? Fidesz bija liberāļu partija, studenta organizācija, un jūs priekšsēdētājs mēģina pārstā, pārtraukt, bet jūs zaudējāt vēlēšanās, turpina Ferhofstāda kungs, tad jūs zaudējāt, un tad jūs kļuvāt par nacionālistu. Priekšsēdētājs pārtrauc Ferhofstāda kungu. Tas var tā. Paldies! Kirkofkungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, jau ilgstoši darbojos politikas sfērā un divas lietas, kurām joprojām ticu un kaislīgi ticu. Viens ir vārda brīvība un otrs eh, brīvība tiem cilvēkiem, kur dzīvo tādā valstī kā Ungārija, pieņemt lēmums par savu dzīvi un par to, kādu valdību viņiem vajadzētu, lai tā pārvalda lietas valstī. Es e, neesmu mainījis savus uzskatus, un e, man nepatīk tā retorika, kas šeit izskanēja no kreisās fāna. Un es vēlētos noslēgumā pateikt e, to, ko atsaukties uz Ferhofstāda kunga tik tikko teikto. Ferhofstāda kungs teica, pietiek diskutēt par Ungāriju. Un par Šofstāt kungam es vēlētos pateikt, ka mēs jau vispār nesākām debatēt par Ungāriju. Pitela. Grazie, prezidente. Pitelas kungs. Paldies, Orbana kungs. Es, protams, nepievienojos jums, ka mēs nosodam Ungārus Nē, neviens šeit Ungārs nav nosodījis. Mēs, protams, nevaram diktēt neatkarīgu valstu valdībām, ko tām darīt bet tomēr Eiropas Savienības valdībām ir jārespektē Eiropas pamatvērtības. Nav jau tā, ka Eiropa šobrīd slimo ar alerģiju pret Ungāriju. Tā nav. Mēs vēlamies atrasināt politiskos jautājumus, pie tam politiskos jautājumus kaut vai migrācijas jautājumā. E, vesela virkne šo jautājumu ir saistīta ar demokrātiju. Piemēram, jautājums par nāves sodu tas e, vispār ir ārpus demokrātijas aptvēruma. Jūs, protams, varat runāt, ko jūs gribat un kā jūs gribat, bet e, jums ir pilnīgi skaidri jāpasaka jūsu iedzīvotājiem, ka ja jūs ieviesiesiet nāvis sodu, tad Ungārija vairs nevar būt Eiropas Savienībā. Tik vienkārši tas ir. Abībā. Eberkungs, paldies par šo diskusiju, viedokļu apmaiņu. Es gribu teikt, ka kreisija daudzos uh, mēros, daudzos jautājumos ir kritiski, bet, uh, manuprāt, uh, pārmērīgi kritiski, ka tiek uh, runāts, kā saka Cimerskundze, par nacionālismu, tas ir ārkārtīgi pārspīlēts, un kad uh, Ferhofštāt kungs saka, vajag beigt debats, bet jūs jau paši šīs debatas uh, pieprasa sacījāt. Šodien mēs būtībā ļoti maz uh, dzirdējām par lietas būtību, par šo migrācijas uh, debatēm. Ungārija uzņem daudzus migrantus un būtībā jāsaka daudzas valstis varētu arī paskatīties, kas notiek Ungārijā bet jautājums ir par Eiropas Savienības principiem. Eiropā par visu drīkst runāt, bet vārda brīvība vienmēr ir saistīta arī ar atbildību. Tās iet roku rokā, un ja mēs uzstājamies debatēs, tad uh, ir mums jābūt atbildīgiem. Un Tas nozīmē arī jābūt principam, ka valsts nenogalina. Un šis jautājums mums ir jāizdiskutē, un mums, kā Eiropas politiķiem, ir par to jāiestājas. Herr Timermans. Timerman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man ir daži komentāri, ko gribētu pateikt par šeit izskanējušo. Pirmkārt, protams, ir ļoti svarīgi un arī interesanti dzirdēt par Ungārijas eh, tautsēmniecības panākumiem. Es zinu, ka Orbán kungs ir ļoti talantīgs uh, mm, vēlēšanu kampaņu organizētājs, un tādēļ viņam ir liels mandāts, bet nec eka, panākumu ekonomikā, nec demokrātiskais mandāts nevar uh, vājināt tiesiskumu Eiropas Savienības dalībvalstī, nevar izmantot ekonomikas panākums vai uzvaru vēlēšanās kā uh, attaisnojumu tau, ka nav, tam, ka nav jāievēro tiesiskums. Man ir interesanti uzklausīt stāstus par vēlēšanu un panākumiem un ekonomikas sasniegumiem, bet šīs debates ir par tiesiskumu Ungārijā. Otrakārt, es uzskatu, ka šīs debatas nav par partiju politiku. Es uh, Eh, respektēju visu, kas to vēlas darīt, bet komisijai, kas ir apolitiska, šīs debatas tā tādas nav. Un eh, varbūt daudz būs pārsteigt, ka Alda tiek eh, ielikta kreisā spārnu partiju kategorijā. Mm, bet treškārt es noteikti atbalstu vārdu brīvību, jo tā ir viena no. Uh, pamatvērtībām, ko lolojam, un tā ir viena no vērtībām, par ko Orbán kungs cīnījās, kad viņš bija opozīcijā pret komunistisko režīmu. Jo tieši tad es viņu iepazinu, un tad viņš bija izteikts liberālis. Bet vārda brīvību ierobežo arī tiesiskums. Ja jūs gribat teikt, es gribu debatēt par nāvis soda ats, uh, atcelšanu. Protams, debats par to var būt, bet izteikt priekšlikumu pār nāvsodu atjaunošanu noteikti novadīs pie tā, ka tādējādi tiks pārkāptas uzņemtās starptautiskās saistības. Premjerministrs Orbāns ļoti skaidri ir to pateicis. Viņš nekad nav grasījies piedāvāt pārkāpt savas starptautiskās saistības. Ja eh, jūs negrasties nāk klajā ar šādu priekšlikumu, tad kāda jēga debatēm? Nu, bet tas ir cits jautājums. Es gribu, nu, uzskatiet to par retorisku jautājumu. Un visbeidzot. Jā, mums ir debatas, un es respektēju to, ka uh, viņš šeit ir ieradies, jo viņš zināja, ka šeit būs. Viņš ierodas šeit, viņš aizstāv savu pozīciju, un es kā demokrāts to respektēju un cienu. Bet mana cieņa būtu vēl lielāka, ja komisijas priekšlikumi netiktu kariķēti, kā to šodien izdarīja premjerministrs Orbāns. Vai komisija ierosina plaši atvērt durvis visiem migrantiem Eiropā, kur tas ir rakstīts? Kur komisijas priekšlikumos migrācijas jautājumos mēs ierosinām brīvi iebraukt visiem ekonomiskajiem migrantiem? Gluži pretēji, mēs vēlamies, lai migrācijas politika uh, politika būtu tāda, kas likt tiem cilvēkiem, kam nav tiesības uz patvērumu, lai viņi tiktu atgriezt savā izcelsmes zemē. Jautājums par kvotām, par bēgļu kvotām. Mēs šeit runājam par uh, ierobežot gadījumu skaitu, kur cilvēki uh, nāk no krīzes situācijām. Jo mēs redzam, ka uh, cilvēki nāk no Sīrijas, no Eritrejas. Mēs zinām, ka šie cilvēki bēg no kara zonām, bet šīs kvotas attiecas uz ļoti ierobežotu cilvēku kategoriju. Un būtu labi, ja jūs nekariķētu komisijas priekšlikums, jo tas noteikti palīdzētu Eiropas sabiedrībai labāk izprast to, ko mēs grasāmies darīt. Un nu, mums ir kaut kas jādara, lai novērstu to, ka cilvēki masī lielā skaitā ierodas Eiropā un ierodas tie, kam nav tiesības uz patvēru. Mums ir jāļauj viņiem palikt tajās valstīs, uh, kur viņi ir dzīvojuši. Mums ir jāpalīdz viņiem palikt tajā reģionā, no kurienes viņi nāk, un tieši tas ir komisijas priekšlikumā. Un es to vēlos ļoti uzsvērt, jo es uzskatu, ka vienīgais risinājums debatēs par migrāciju ir būt godīgiem un atklātiem vienam pret otru par savām iecerēm un plāniem. Tādēļ es no sirds aicinu Ungārijas valdību un ikvienu citu nekariķējiet komisijas plānus, jo mēs arī esam par cīņu pret nelegālo migrāciju, bet tajā pat laikā mēs aicinām īstenot humānu pieeju uh, saskaņā ar tām vērtībām, kas mums ir kopīgas. Vērtībām, par ko jūs, premjerministrs, kā jauns cilvēks cīnījāties, kad jūsu valsti apspieda komunistiskais režīms. Tās ir vērtības, kas mums Eiropas Savienībā ir kopīgas, un jūs piedalāties debatēs tādēļ, ka jūs ļoti labi zināt, ka mums ir tiesības vienam otru uzrunāt un diskutēt par šīm vērtībām. runāt uh, par situāciju Eiropas Savienības dalību valstīs ir mūsu tiesības un arī pienākums. Tas ir jādara, protams, ar respektu un cieņu, bet mēs nedrīkstam izslēgt debats par situācijām dalībvalstīs tikai tādēļ, ka jūs neesat šīs uh, dalībvalsts pilsonis. Jo šeit mēs runājam par Eiropas Savienības kopienas, kopīgajām vērtībām. Un vēlreiz runājot par bēgļiem. Es domāju, ka Nīderlandē, valstī no kuras es nāku, Nemets Sastot, tie ir eh, holandiešu uzvārdi. Un tie ir cilvēki, kas gūši ievērojams panākums, bet tie ir to cilvēku bērni, kuriem nācās bēgt no komunistu režīma eh, spiediena Ungārijā 56. gadā. Un es kā Nīderlandietis esmu lepns, ka Nīmets, Tots un Sas eh, šie uzvārdi ir kļuvuši par mūsu eh, tautas un mūsu sabiedrības lepnumu. Un ne tikai Nīderlandieši, bet arī daudz citu eiropiešu 56. gadā zināja, ka izmisuši cilvēki bēg no Ungārijas un ka viņiem ir nepieciešama vieta, kur patvērties. Viņi atvēra savus sirdis, savas uh, mājas un savas sabiedrības šiem cilvēkiem. Un tas ir piemērs, ka mums būtu jāsako. Un tas ir piemērs, kas liecina par to, ka Eiropas vērtības ir dzīves un tās ir jāuztur. Paldies! Frau Kalnīnā. Un tagad eh, Kalniņas Lukašēvits kundze lūdzu. Priekšsēdētājs Šulca kungs, eh, Timerman kungs, godātais eh, premjerministra kungs un godātie parlamenta deputāti. Es no sirds ceru, ka šodienas debatas uh, kurās mēs ļoti atklāti runājām par problēmām, ļaus mums labāk izprast vienam otra e, skatījumu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju debatēs izskanējušos viedokļus. Un, e, kā jau teicu savos ievadvārdos, e, Eiropas Savienība ir e, savienība, kura balstās uz visu akceptētām vērtībām. Vērtībām, kuras ir pieņēmušas kā institūcijas, tā arī dalība valsts. Un eh, viena no šādām vērtībām ir nāves soda atcelšana. Tas ir priekšnoteikums dalībai Eiropas Savienībā kā tādā. Eiropas Savienība ir nogājusi ļoti gal, garu ceļu, lai šo principu ierakstītu arī tās dibināšanas līgumos. Tāpēc eh, par to debatēt mēs, protams, varam, bet vienlaicīgi ceru, ka eh, šo debašu rezultāts tikai vēlreiz apstiprinās šā pamatprincipa būtību un dzīvotspēju. Protams, vārda brīvība ir vēl viena cita Eiropas Savienības pamatvērtība, un tomēr arī vārda brīvībai ir zinām ierobežojumi, piemēram, ekstrēmistiski saukļi. Šodienas debatēs eh, neizskanēja, vismaz es nedzirdēju, ka kāds šajā uh, plenārsēžu zālē neiestātos par to, ka brīvas vēlēšanas un vārda brīvība nebūtu Eiropas Savienības pamatvērtības. Vienlaicīgi vajadzētu ārkārtīgi uzmanīgi izvēlēties terminus, ar kādiem mēs iestājamies par savu pārliecību, jo ekstrēma pasākumi reti kād patiesībā nekad nesniedz vēlamos rezultātus. Debatēs mēs varam mēģināt pārliecināt viens otru, un pat ja mums tas neizdosies šodien, mums ir jārunā atklāta valoda. Dāmas un kungi, kā jau teicu, es runāju prezidentūras vārdām. Tāpēc Es runāju visu 28 Eiropas Savienības dalību valstu vārdā. E, tas ir sarežģīts uzdevums, jo šās dienas tēma ir sarežģīta un padomē par to nav diskutēts, tāpēc mans vārdu krājums, ko var izmantot savā runā, ir pietiekami ierobežots, bet apsolu, ka jūsu viedokli darīšu zināmu padomes locekļiem. Paldies! Paldies, ministrs kundze! Dāmas un kungi, līdz ar to debates ir noslēgts.